Bonjour à tous. Labdien visiem! Liels prieks, ka esat ieradušies. Sveicu jūs šeit, šajā Eiropas eh, Savienības pilsonības uzklausīšanā. Man ir liels prieks, ka esat ieradušies ne tikai deputāti no Eiropas parlamenta, bet eh, ir arī ieradušies dažādi viesi, kas pārstāv dažādas organizācijas, kas uh, strādā pie šiem principiem attiecībā uz Eiropas Savienības pilsonību. Gribētu sveikt uh, jūs šajā uzklausīšanā. Es uzskatu, ka tā būs ļoti svarīga uzklausīšana. Mēs runājam par pilsonību, par um, galveno pašu Eiropas Savienības ideju. Uh, Mēs tik daudz uh, esam koncentrējušies uz uh, finanšu un ekonomikas dimensiju, runājuši par krīzi, uh, kuru pārcieš Eiropas Savienība, un līdz ar to daudzi ir pazaudējuši no acīm to, ka eiro nav visa Eiropas Savienība, pat vienotais tirgus nav visa Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir tieši Eiropas pilsonība, Eiropas vērtības, uh, Un tā tas ir bijis pēdējos 20 gadus, kopš Eiropas pilsonība parādījās Māstrihts līgumā. Tas bija 1992. gadā, un tur tika noteiktas īpašas tiesības Tās ir tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, nesaskarties ar diskrimināciju nacionālās piedarības dēļ, kas vienmēr ir bijis Eiropas procesa pamatprincips, tiesības balsot un piedalīties kā kandidātam pašvaldību un Eiropas parlamentu vēlēšanās neatkarīgi no dzīves vietas Eiropas Savienībā. Un arī saņemt palīdzību no kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts eh, konsulāta vai vēstniecības, eh, ir tiesības arī iesniegt lūgumrakstu Eiropas parlamentā. Mēs eh, dien dienā piedzīvojam šīs tiesības, lūgumrakstu komitejā ir tiesības arī vērsties pie Eiropas ombuda pēc aizstāvības, ir tiesības vērsties pie Eiropas Savienībām, ir uh, tiesības organizēt un atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas, lai aicinātu uzsākt jaunas uh, likumdošanas iniciatīvas Eiropas Savienībā, un kopš Lisabons līgums stājās spēkā, beidzot uh, um, pilsoņi var baudīt visas tiesības, kas ir iekļautas uh, pilsoņu pamatiesību hartā. Šis ir vissvarīgākais jautājums, kas ir ieviests šajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Un laika ziņā tas sakrīt ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, un tur ir dažādas likumdošanas pakotnes, kuras skatījušas dažādas komitejas šajā parlamentā - Schengenas pakotne, krimināla tiesības, tiesu sadarbība tiesības uz uh, vienlīdzīgu pieeju tiesiskumam, ir tiesības um, saņemt informāciju un godīgu novērtējumu, arī juridisko palīdzību pirms uh, jebkāda uh, tiesas procesa Eiropas Savienības dalība valstīs. Un līdz ar to arī ir noziegumu upuru aizsardzības tiesības, tā bija tā sauktā upuru pakotne, bet ir vēl virkni izaicinājumu, kas mūs gaida, tā ir skaitā izaicinājums, kas ir saistīts ar uh, cilvēku brīvu pārvietošanos uh, Eiropas Savienībā, tieslietu sadarbība civilietās, bērnu aizbildniecības jautājumu. Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāsaņem informācija par uh, viņu tiesībām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ir jāinformē cilvēki par to, ka Eiropas uh, pilsonība ne tikai pastāv, bet ka tas ir arī būtiski un ka to pārstāv šeit uh, Eiropas parlamentā. tika teikts, ka šīs Eiropas parlaments ir svarīgākais uh, Eiropas parlaments visā vēstulē, un tas ir arī svarīgākais parlaments visā Eiropā, ja tikai cilvēki par to zinātu ka mēs esam šeit, kas viņus pārstāvam. Mēs pārstāvam 500 miljonus iedzīvotāju. Mums ir jāvēršas pie viņiem, mums ir ne tikai jāstāsta par to, ka šis parlaments ir būtisks, un tāpēc uh, gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas 2014. gadā ir būtisks. Un uh, cilvēkiem ir. Uh, jāaicina iesaistīties politiskajā procesā Eiropā. Tiesības balsot gan eh, nacionālajās, gan Eiropas vēlēšanās ir jāuzsver un ir ļoti svarīgi vērsties, kontaktēties ar Eiropas pilsoņiem, vērsties pie viņu identitātes, jo šis parlaments nebūs pilnīgs, kamēr mēs nenodrošināsim, ka cilvēki apzinās Eiropas identitāti un ar to lepojas, kas papildina, tā papildina nacionālo identitāti, ko viņi bauda kā Eiropas Savienības eh, pilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi. Tāpēc mums ir eh, jāizveido Eiropas publiskais eh, viedoklis, publiskā telpa, lai Eiropas pilsonība būtu pilnīga. Un tieši par šo jautājumu mēs e, runāsim šajā uzklausīšanā. Un man ir prieks, ka šī uzklausīšana ir e, sākusies un sveicu jūs visus šeit. Paldies e, visiem, kas to organizēja. Paldies Eiropas komisijai, kuru pārstāv šeit Francois Lebaija. Sveicu viņu šeit, sveicu arī kolēģi Rēgneres kundzi, kura pārstāv juridisko komiteju Eiropas parlamentā. Uh, kas arī ir cieši iesaistīti šajos jautājumos. Un uh, juridiskie aspekti ir ļoti svarīgi uh, papildinot Eiropas pilsonības jautājumus. Un šajos uh, ievadvārdos gribētu uh, pateikt, ka uh, tūkojums tiek nodrošināts visās oficiālajās valodās ar dažiem izņēmumiem, un izņēmumi būs uh, igauņu valoda, somu valoda un maltiešu valoda. Visās pārējās valodās uh, tulkojumu var klausīties. Lūdzu, apzinieties, ka uzklausīšana tiek uh, raidīta tiešsaistē un tā tiks arī ierakstīta. Mūsu šā rīta diskusijas eh, pievērsiesies galvenokārt Eiropas pilsonības eh, stiprināšanai un tam, kā veicināt eh, iesaisti šajos jautājumos. Sāksim šo uzklausīšanu, dodot vārdu mūsu kolēģei Evelīnai Rēgnerai, kura ir juridiskās komitejas priekšādātāja pirmā vietniece. Un tad arī stādīsim priekšā pirmās paneļa diskusijas dalībniekus, un kā, pirmā uzstāsies, kā pirmais uzstāsies mūsu, tātad kā pirmā uzstāsies uh, Fransuāz Lebaija uh, komisijas vārdā. Lūdzu, Reigners kundz, jums vārds. Es jums šodien visus sveicu, labrīt visiem! Esiet laipni sveikti mājās, jūs esat Eiropas parlamentā, jūs esat Eiropas Savienības pilsoņi un pilsoņas. Es pati esmu no Elvīnas, no Vīnas, uh, Austrieta esmu, bet pirmām kārtām esmu Eiropas uh, pilsoņi, Eiropas pilsoņi, Eiropas Savienības pilsoņi. Tas ir uh, tiesības un pienākumi, kāda ir mums visiem papildus tiem pienākumiem tiesībām, kādas mums jau ir. Tas nozīmē, ka ES pilsonība. Uh, Mm, dod mums jaunas iespējas, iespējas ceļot, iespējas strādāties citās valstīs, mūs nedrīkst diskriminēt, kas nozīmē, ka nu, tie ir tādi ļoti uh, labi pamatprincipi, bet, un tādēļ arī ļoti labi, ka jūs esat šeit, tie ir pamatprincipi, kuri ir uh, jāpiepilda ar realitāti īstenību, un tādēļ šeit vēl ļoti daudz, kas ir jādara, Eiropas komisija ļoti aktīvi strādā, un arī jūs esat mm, ļoti nozīmīgi, tādēļ sveicu jūs šeit. Un mēs uzklausīsim, kas varētu darboties labāk, kas nestrādā īsti labi, lai kļūt, iegūtu tādu praktisku ieskatu ir aizvien vēl dažādi šķēršļus, bet es gribu izcelt īpaši pozitīvo attīstību. Un šai izpratnē it īpaši norādīt uz uh, Eiropas iniciatīvu. Tas ir instru instruments, kas uh, ir saistīts ar zināmām tehniskām problēmām, tādu vēl ir ļoti daudz, un arī finansiāli. Šeit ir uh, dažādi jautājumi, kas jārisina. Un Daudzi pilsoņi grib uh, aktīvi strādāt, grib uh, mainīt kaut ko Eiropas līmenī, bet aizvien vēl uh, šeit ir dažas uh, problēmas. Un īpaši gribu uh, norādīt uz uh, pilsoņu iniciatīvu uh, aizsargājot ūdens uh, apgādi. Tik kā tikko miljons paraksts tiks savākti, un tā jau tas ir noticis. Līdz septembrim vēl šis darbs turpināsies. Tad ir diezgan labas iespējas, ka pat divi miljoni cilvēku to parakstīs. Nu, negribu gan spekulēt par uh, iespēju, cik daudz uh, atbalsta tiks sniegts. Kas, tas nozīmē savukārt, ka Eiropas uh, pilsonība ir kaut kas tāds, kas ļoti aktīvi darbojas un ir. Uh, redzams, bet mums ir nepieciešams vēl laiks, lai izsmeltu, teiksim, tās iespējas, kādas vēl ir, vēl aktīvāk strādāt. Tādēļ gribu norādīt uz um, to, kas ir vēl jāmaina. Juri komitejas um, viedoklī tieslietu jomā pastarpināta pārobežu sadarbība tiesnešu, prokuroru. Uh, jomā Tāpat arī uh, to uh, apmaiņa, kas strādā juridiskajā sektorā, un arī darbinieku, kas strādā šajā sektorā, uh, apmaiņa un labākās prakses apmaiņa. Tādēļ ļoti daudz, kas Eiropas līmenī jādara, lai visi šajā sektorā strādājošie ļoti labi varētu strādāt, viņiem ir jābūt iespēja informēt sevi un ir nepieciešams arī iespējas apmaiņai. Šai kontekstā es eh, gribētu atgādināt par Erasmus eh, programmu. Un šeit vajadzētu veidot eh, apmaiņas programmu, kas būtu ne tikai studentiem, bet arī mācekļiem. Un tāpat arī jāraugās, kāds ir piedāvājums un kas tiek piedāvāts ārpus konkrētās valsts, kur cilvēki dzīvo. Jāmotivē cilvēki aktīvi skatīties, kur viņi varētu skatīties. Lība komitejas priekšsēdētājs runāja par nozīmīgiem faktoriem, bet tas, kas ir īpaši nozīmīgs, tā ir informācija, kas uh, ceļo Eiropā. Tam jābūt informētam par to, ko nozīmē būt ES uh, pilsonim. Tas ir kaut kas, uh, kas ir papildus, kas ir pozitīvs, kas ir dots, lai to izmantot. Un šeit šī uzklausīšana ir domāta, lai mēs varētu jūsu ierosmes pieredzi, dažreiz arī kritiku uzklausītu un ceru, ka jūs uh, savās uzrunās runāsiet par ļoti konkrētiem aspektiem. Un tādēļ jums un mums visiem uh, veiksmi šīs uzklausīšanas laikā. Paldies! Paldies, Regners Konzvei! Un tag tagad uh, uzklausīsim uh, Eiropas komisijas tieslietu ģenerāldirektoru Fransuāzu Lebailu. Lūdzu, jums vārds. Um, and... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man, protams, ir liels prieks būt šeit eh, Eiropas parlamentā un runāt par pilsoņiem. Un šis ir kopīgs pasākums, ko organizē trīs parlamentu komitejas un Eiropas komisija. Un, manuprāt, tas ir pareizi. Mums ir jādomā eh, iedziļināties tajā, ko tad eh, cilvēki vēlētos, pilsoņi Eiropā vēlētos, lai notiek Eiropas Savienībā pirms Eiropas vēlēšanām. Uh, Un jūs atcerēsieties, ka 2010. gadā mēs uzsākām ziņojumu par pilsonību, un tad mēs toreiz piedāvājām 25 pasākums, kā uzlabot uh, pilsonību Eiropā. Un pa šo laiku daudz kas jau ir izdarīts, lai uh, sasniegtu to, ko mēs toreiz piedāvājām, pārobežu veselības aprūpē, patērētāju aizsardzībā, uh, Uh, civiltiesībās, krimināltiesībās un politiskajās tiesībās. Ideja par uh, Eiropas pilsoņu gadu arī izriet uh, no šī ziņojuma, un šī uzklausīšana ir pirmais pasākums Eiropas pilsoņu gadu ietvaros. Ko es gribētu šodien vēlēt censties izdarīt, uh, censties pastāstīt jums par uh, publiskās apspriešanas rezultātiem, kur mēs uzsākām par pilsonību, tad jūs redzēsiet, ka šis ir ļoti labs iedvesmas avots tālākai darbībai, lietām, ko vajadzētu ieviest, ieviest turpmākajos gados. Pirmais elements, ko pilsoņi galvenokārt min jautāti par to, ko Eiropas līmenī varētu darīt viņu labā, ir tā pieredze, kas viņiem ir eh, saskaroties ar birokrātiju, tad, kad viņi izmanto, piemēram, brīvas pārvietošanās tiesības, un tas eh, notiek tad, kad viņi pārvietojas uz pārceļas uz citu dalību valsti, un tad, kad mēs runājam par eh, birokrātiju, tad tās ir garas, sarežģītas administratīvas procedūras, ar kurām viņi saskaras, un to pilsoņi arī mums stāsta, ka uh, mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai risinātu šīs problēmas. Viņi gribētu, lai mēs samazinātu šo birokrātisko slogu, runājot par identifikācijas dokumentiem, par apmešanās dokumentiem un arī ģimenes stāvokļu apliecinošiem dokumentiem. Mums bija arī interesanta interesantas atbildes no pilsoņiem ar invaliditāti. Un, manuprāt, mums vajadzētu censties uh, un rast veidu, kā nodrošināt to, lai pilsoņiem ar uh, invaliditāti būtu citā dalība valstī arī tādas pašas uh, tiesības, kā viņiem ir savā valstī, un tam vajadzētu būt uh, diezgan vienkārši ar attiecīgo karti, kas viņiem ir. Un trešais elements, ko pilsoņi min, protams, ir nodarbinātība. Tas nav pārsteidzoši šajā krīzes periodā. Ir 25 miljoni cilvēku Eiropā, kas meklē darbu, un neskatoties uz šo augsto bezdarba līmeni, joprojām trūkst darba spēks, ir eh, neaizpildītas vakances, Un es domāju, ka viens no veidiem, kā mēs varētu strādāt, uz ko mums vajadzētu vērsties nākamajā ziņojumā, ir uh, palīdzēt pilsoņiem pēc iespējas labāk izmantot Eiropas darba tirgu. Došu jums vienu piemēru. Eiropas Savienības likumdošana šobrīd garantē, ka jūs varat turpināt saņemt uh, savu uh, bezdarbnieka pabalstu trīs mēnešus, ja dodaties uz kādu citu dalību valsti, bet atrast darbu trijos mēnešos nav diezko vienkārši. Un vidējais laiks, kurā cilvēks atrod darbu Eiropā, ir 16 mēneši, tāpēc es negribētu ieteikt, protams, uh, para, pagarināt šo bezdarbnieku pabalsta izmaksāšanas laiku uz 16 mēnešiem, bet es domāju, ka 6 mēnešu periods ļautu pilsoņiem uh, labākas iespējas uh, saņemt, atrast darba vietu citā dalībvalstī. Un viens no papildu elementiem, ko pilsoņi arī minēja šajā publiskajā apspriešanā, ir informācija priekšsēdētājs jau tikko minēja, ka uh, šajā jautājumā ir trūkumi, varbūt pat arī Eiropas parlamentā, bet uh, nepietiek informācijas par tiesībām, kas cilvēkiem ir. Un uh, nepietiek informācijas arī par to, ko var darīt ar tiesībām, kas pilsoņiem ir. Un mēs uzsākām Eirobarometra aptauju, un no tās rezultātiem varam konstatēt, ka šeit ir zināms progress, jo tagad eh, trešdaļa pilsoņu saka, ka viņi ir labi informēti par savām tiesībām. Un tie ir 5% punkti vairāk nekā 2007. gadā, tātad tas ir tāds stabils progress. Tas nav milzīgs lēciens un tomēr attīstība pareizajā virzienā, bet jāstrādā tālāk. Eiropas pilsoņu gadam vajadzētu dot ieguldījumu arī šajā pilsoņu informētībā par savām tiesībām. Tātad, ja mēs šīs tiesības radām, bet cilvēki tās neizmanto, tam nav nekādas jēgas. Bet ko tad darīt cilvēkiem, kas jau zina kādas ir viņu tiesības. Un atkal šajā eirobarometrā mēs redzam, ka 25% cilvēku uh, uzskata, ka viņi ir diezgan labi informēti par to, ko viņi var iesākt ar savām tiesībām, kas nozīmē, ka 75% tā īsti nezin, ko ar to visu iesākt. Es domāju, ka um, šis ir ļoti svarīgs elements, pie kā strādāt pilsoņiem vajadzētu ne tikai e, tikt informētiem par savām tiesībām, bet mums vajadzētu skaidri paskaidrot, e, ko viņi var arī iesākt ar šīm tiesībām. Vēl viens elements, kas bija pārsteidzošs šajā uh, diskusijā, šajā apspriešanā, bija politiskās uh, tiesības, un tas ir aktuāli tieši vēlēšanu laikā. Uh, un eh, šīs eh, apspriešanas dalībniekiem jautāju, vai jūs uzskatāt, ka tas ir normāli, ka jūs zaudējat savas tiesības balsot savā valstī, ja pārceļaties uz citu uh, valsti. Un, protams, vairāk kā divas trešdaļas atbildēja, ka viņiem tas nešķiet pieņemami. Tātad šīs ir tādas ļoti reālas uh, pārdomas par to, uh, kā, uh, kā cilvēkiem ir tiesības balsot, tad, ja cilvēks aizbrauc no valsts valsts, tas nenozīmē, ka viņam vajadzētu zaudēt jau kādu saikni ar šo valsti, kā tas agrāk ir bijis. Un uh, šis būs uh, svarīgs jautājums, pie kā strādāt. Mēs zinām, ka tas ir arī delikāts jautājums, bet tomēr tas ir svarīgs. Tas īsumā bija par šīs sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kur mēs uh, veicām šī uzklausīšana. Šodien mums ir ļoti svarīga. Mēs vēlamies uzklausīt jūsu idejas, lai tās varētu iekļaut uh, ziņojumā, kuru komisija mm, nāks kļājā 9. Uh, maijā, un es novēlu mums visiem ļoti labas debatas, un ar nepacietību gaidu idejas, ko jūs paudīšat šajās debatēs. Paldies! Paldies, Lebājas kundze! Viņa uzstājās komisijas vārdā. Šī, e, paldies, ka piedalāties šajā svarīgajā uzklausīšanā par Eiropas pilsonību. Mēs visi uzsveram vienu un to pašu. Mums ir jāvēršas pie cilvēkiem, jāsaka viņiem, ka Eiropas e, pilsoņu uh, pamatiesību harta ir pieņemta un tāda nekur nepazudīs. Tās ir tiesības visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, mēs viņus pārstāvam Eiropas parlamentā, Eh, un viņi ir galvenie. Tātad mēs esam eh, ielikuši pamatus, eh, izteikuši pamatpiezīmes, varam sākt paneldiskusiju. Gribētu tikai atgādināt, ka visi viesi, kas ir ieradušies šeit Eiropas parlamentā ēkā, var uh, saglabāt uh, savas caurlaidas. Uh, Tad ir jāpatur šīs caurlaidas eh, redzamā vietā, jo pretējā gadījumā, tātad, ja jums nebūs vairs šī caurlaida, būs atkal jāsāk šī procedūra no jauna. Paturiet šīs caurlaidas visas uzklausīšanas gaitā. Un vienos eh, tiks pasniegts vieglas pusdienas eh, tepat ārā, ārpus šīs zāles, kurā notiek šī uzklausīšana un es domāju, ka mums būs ļoti auglīgas debatas, un tagad sāksim pilnu, pirmo paneļu diskusiju, un došu vārdu mūsu kolēģim Eiropas parlamenta deputātam Filipam Bujānam. Viņš vadīs šo pirmo paneļu diskusiju, un um, uzstāsies arī Eiropas parlamenta deputāta Anna Marija Korāca Bilda, Maikls Kašmans, arī parlamenta deputāts viņus aicinu šeit eh, pie galda. Karmalts Galats, eh, lūgunraksta iesniedzējs, lūdzu nāciet šeit. Pols Nemits, eh, Eiropas komisijas tieslietu ģenerāldirektora pamatiesību un pilsonības departamenta direktors. Arī um, Adina Joana Valēna, kas ir arī parlamenta deputāte un referente par 2010. gada Eiropas Savienības eh, pilsonības ziņojuma referente. Un arī Eiropas institūta Leidens universitātes kopējā tirgus tiesībā pārskatu rektoru palīgs Alisons Makdonels. Un šis, šī paneļa diskusija ilgs apmēram stundu. Šeit mēs runāsim par Eiropas pilsonības stiprināšanu, un tad uh, būs uh, brīvais mikrofons diskusijām. Bonjour. Tout d'abord. Labdien! Sākumā gribu pateikties Lopes Agilāra kungam, tāpat Labai kundzei un Regners kundzei par ievadvārdiem. Šajā paneļa diskusijā mēs uzklausīsim EP deputātus, logumrakstu iesniedzēju un tāpat arī Eiropas pilsoņu rīcības sardzes vispārstāvjus. Es gribu uzklausīt visu es pilsoņu uh, viedokli, tad, kad viņi vēlas iznākt savas tiesības, izmantot savas tiesības, kādas uh, ir garantētas, un mēs vēlamies rast ceļus, lai novērstu šķēršļus. Tie, kas uzstāsies, tie ir šeit prezidijā un uzstāsies no prezidija par Eiropas pilsonību runājot, jāsaka, ka tā tika ieviest Māstrihts līguma ietvaros, un to saņēma uh, visi, kam ir uh, ES valstu pilsonība. Un es nezinu, vai sistemātiski ir uh, jārunā par pilsonību un nacionalitāti. Tātad uh, tas ir veids, uh, kā diskutēt arī par. Uh, nacionalitāti, un šis nacionalitātes jēdziens ir ļoti bagāts visā kopumā. Arī es valstīs. Es ir brīva pilsoņu pakalpojumu, finanšu un pilsoņu kustība. Tas ir attiecināts uz visu teritoriju. Un jākonstatē, ka lūgumrakstu komitejā mēs regulāri saskaramies ar sūdzībām, jeb lūgumrakstiem. Tie ir saistīti ar tiem šķēršļiem, kā, ar kādiem saskars ES pilsoņi, īstenojot šo um, brīvas kustības uh, principu vai izmantojot šo principu. Un līdz ar to ir daudz sūdzību arī. Uh, attiecībā uz izglītības dokumentu atzīšanu, uz dažādiem citiem jautājumiem. Attiecībā uz, piemēram, pilsoņu ģimenes problēmām, brīdī, kad uh, ir šķiršanās process vai arī cilvēki dodas pensijā, tas viss skar ES pilsoņus, kas uh, pārvāc no vienas uz citu valstu, lai uh, profesionāli strādātu vai arī uh, ģimenes uh, ietvaros uh, valsts uh, dzīvot kādā citā es valstī. Lai uh, visus uh, šķēršļus novērstu, mēs varam uh, piedāvāt dažādus uh, līdzekļus. Nu, piemēram, ir lūguma raksti, ir uh, kopientiesa, ir Eiropas komisija, tāpat arī Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas no 2012. gada ap aprīļa ir vēl papildus instruments, ko var izmantot ES pilsoņi. Un ir e, Eiropas parlamenta deputāti, kas viņus pārstāv, kas ir ievēlēti. Tātad ir dažādi veidi, kā ES pilsoņi var paust savu viedokli. Un tāpat arī paziņot e, ES par tām problēmām, ar kurām viņi saskars ikdienā, e, dzīvojot ES. Tātad. E, dažādi e, runātāji uzstāties, mēs runāsim par visiem šiem dažādiem e-pilsonības aspektiem un problēmām, kādas ir ar to saistītas. Tāpat arī pēc šīm uzstāšanās reizēm mēs diskutēsim, diskusijas būs šajā zālē. Un tad līdz pusdienām diskutēsim, pusdienas ir paredzēts pulkstens 13. Nezādējot laiku, es sveicu manu kolēģi Adinu Joanu Valēnu, Viņa ir mm, ES gada ziņojuma par ES pilsonību 2010. gadā referenti. Viņa pārstāv Aldi grupu. 5 minūtes, lūdzu, jums vārds. Paldies! Gribētu sākt sakot, ka ļoti priecājos par iespēju šodien uzrunāt jūs par Eiropas Savienības pilsonību. Šis jautājums man ir ļoti tūs, es strādāju ar to kopš 2007. gada. Šis projekts ir domāts katram cilvēkam, un tas attiec uz cilvēku piedarības sajūtu Eiropas Savienībai pati nāk no Rumānijas un pati esmu pieredzējis, cik ļoti mana valsts ir mainījusies uz labo pusi pēc pievienošanās Eiropas Savienībai. Mums ir gan jaunas iespējas, gan arī jauni pienākumi nākuši klāt. Un uh, pieredze eh, rāda, ka ir vairāki jautājumi kas joprojām sarežģīja mums dzīvi Eiropas Savienībā kā pilsoņiem. Strādājot pie sava ziņojuma par uh, pilsonību un iepriekš pievēršoties uh, cilvēku mobilitātes jautājumiem, es uh, saņēmu informāciju no visām Eiropas vietām. Runājot par brīvo pārvietošanos un brīvo kustību, tā ir viena no pamata brīvībām un tiesībām Eiropas Savienībā. Uh, diemžēl, jau pagājuši daudz gadi kopš stājās spēkā attiecīgā direktīva, bet daļa dalībvalsts pilnībā joprojām to nav īstenojušas. Tas attiecās uz dažādiem eh, administratīvu procedūru jautājumiem, uz uzturēšanās atļauju termiņiem, uh, kas ir pārāk īsi, un pastāv vēl dažādi šķēršļi cilvēkiem, kas labprāt vēlētos dzīvot citā Eiropas valstī, un tajā pašā laikā dzīvot arī savā ģimenē. Pastāv dažādi šķēršļi, o, pie tam tādi dažādas dabas. Bet likumdošanas īstenošana tā ir tikai viena daļa no visa procesa. Cilvēkiem ir jāapzinās, kādas ir viņu tiesības, lai viņi vispār varētu pastāvēt uz to ievērošanu un tās arī izmantot. Un uz šo jautājumu arī gribu vērst jūsu uzmanību, ņemot vērā, ka šis ir pils, Eiropas saimnības pilsoņu pilsonības gads. Pastāv vēl vairākas smagas problēmas. 2010. gadā jūs atceraties, ka Francijā notika skandāls, kas saistījās ar attieksmi pret čigāniem. Čigāni masveidā tika izraidīti, un tas ne tikai bija direktīvas pārkāpums, bet bija pretrunā pamata principiem, uz kuriem balstās Eiropas Savienība. Uh, ierobežojot cilvēku brīvu pārvietošanos un iespēju dzīvot citā valstī, apdraudot viņu drošību. Tas Uh, var būt saistīts arī ar cilvēku attieksmē, cilvēku rīcībai, uzvedību, kas nav pieņemama un nevienmēr var būt saistīts ar viņu nacionālo piederību. Par to ļoti daudz jau ir runāts. Nekas praktiskā ziņā gan nav darīts, lai situāciju tiešām praktiski atrisinātu. Otrais runājot par eh, civilā stāvokļa dokumentiem un to savstarpējo atzīšanu. Piemēram, eh, viena dzimuma cilvēku partnerības eh, netiek vienādā mērā atzītas visās valstīs, runa ir par šādu atzīšanu. Proti, ja cilvēks ir atzīts kā es, laulībā esošs vienā valstī, tad viņam ir jābūt tiesībām bu, saņemt šī stāvokļa atzīšanu arī citā valstī. Bez uh, diskriminācijas, kas balstīta seksuālā orientācijā vai viņa nacionālajā piedarībā. Uh, Arī tas ir pamattiesības Eiropas Savienībā. Un vēl daži vārdi par brīvo pārvietošanos iekšējā tirgū. Šī gada beigās Rumānijas un Bulgārijas pilsoņi beidzot varēs pilnībā izmantot savas tiesības, kas ļaus tiem strādāt citā valstī un tiks novērsta uh, diskriminācija un arī šī divu šķiru vai divu, uh, divu šķiru uh, sabiedrības veidošanās tendence. Jāņem vērā arī to, ka daudzi jau pašlaik emigrējoši cilvēki gaida, kad viņu situācija tiks legalizēta. Un tas šobrīd no manas puses ir viss. Paldies! Merci, Madame Valjā. Paldies, Valjāns kundze, par jūsu uzstāšanos. Un tagad uh, Maikls Kašmans, eh, kurš ir gan Libe, gan Petī komitejās, un viņš ir arī līdzpriekšsādētājs Eiropas parlamentā intergrupai par LGBT tiesībām, lesbiešu, geju un biseksuāļu tiesībām. Lūdzu, jums vārds. Paldies, dargais Filip. Paldies visiem. Uh, hopefully... Es ceru, ka es iekļaušos man atvēlētajā laikā un koncentrēšos uz brīvo pārvietošanos un uzturēšanās atļaujām. Mirušo cilvēku um, situāciju. Ja Uh, cilvēks tiekās ar Eiropas parlamenta deputātiem, tad mēs saņemam informāciju par dzīves realitāti, saņemam informāciju par daudz dažādiem uh, notikumiem un jautājumiem, kur ir jāmeklē risinājumi. Un lai saprastu, ko mēs īsti šeit darām, cilvēkiem ir jābūt pieejai visiem dokumentiem, kas tiek izstrādāti lielajās Eiropas Savienības institūcijās. Un es gribētu pateikt paldies Emilio Di Capitāni, kurš uh, stāvēja tā teikt uh, pie šī um, jautājuma šūpuļa, proti uh, cilvēku pieeja Eiropas Savienības dokumentiem iepriekšējā runātāja pieskārās arī um, viena dzimuma ģimeņu ierobežojumiem uh, brīvas pārvietošanās jomā. Uh, runa ir par homoseksuāļu laulībām Eiropas Savienībā un šeit nekādā gadījumā, manuprāt, arī netiek skārta civila stāvokļa reģistrācijas likumdošana dalībvalstīs, jo runa ir par tieši par brīvo pārvietošanos, un laulībām ir jābūt atzītām uh, arī citās valstīs, lai vienkārši uh, cit, vienā valstī izdot oficiāli dokumenti, dabiski tiktu atzīti arī citā. Uh, un cilvēkiem ir jābūt tiesībām uzturēties citā dalībvalstī un tikt atzītiem, tad viņu civilējiem stāvoklim arī ir jābūt atzītam. Francija un apvienotā karaliste jādomā, es ceru, drīz arī atļaus eh, vai pilnībā legalizēs eh, viena dzimuma laulības. Un ja mēs skatāmies, cik daudz eh, cilvēku uh, šajās valstīs vēlētos šīs tiesības baudīt, tad tas ir liels skaits un viņu tiesības tiek rupji pārkāptas. Tad vēl daži vārdi par īpašuma jautājumiem Spānijā. Esam saņēmuši lūgumu rakstu jau pirms vairākiem gadiem. Um, tāpat uh, esam sastapušies ar jautājumiem par iespējām apstrīdēt tiesu spriedumus. Uh, Spānijā ir bijušas uh, problēmas citu valstu pilsoņiem ar īpašuma dokumentu sakārtošanu, lai vispār varētu slēgt līgumus ar uh, elektrības piegādātājiem un tā tālāk. Un esam arī saņēmuši lūgumrakstus rakstus kas, eh, kuros runāts ir par to, ka cilvēki nespēja izmantot savu īpašumu, kur tiesības viņi izmantot ir ierobežotas, vai vispār viņi nevar tās izmantot, kaut gan īpašums ir iegādāts legāli. Un parlaments ļoti eh, rūpīgi strādā ar šiem jautājumiem un cenšamies ņemt vērā visu ieinteresēto intereses. Un, eh, Filip, es gribētu vēl noslēgumā pateikt dažus vārdus par citu jautājumu. Parlamenta priekšēdētājs, kad es biju, biju koordinators Libe komitejā, un es e, vērsos pie viņa ar jautājumu, kā tiek kārtot cilvēku mirstīgu atlieku nogādāšanas jautājumu uh, valstī, no kurienes viņi nāk. Uh, un uh, draudēja viņam, ka ja jūs to nenokārtosiet, par jums nebalsos. Bet es gribētu vēlreiz uzsvērt, šis jautājums ir ļoti nopietns. Un pavisam īsi, šobrīd, ja cilvēks nomirst citā valstī, kas nav viņa dzimtene, tad birokrātiskie šķēršļi un problēmas, ar kurām jāsastops pakaļ palicējiem, tad tuviniekiem, uh, Uh, ir ļoti lielas un smagi pārvaramas. Ja cilvēki vēlas, lai viņu radinieki mirstīgās atliekas atgrieztos viņa izcelsmes valstī. Šis jautājums skar daudzus cilvēkus. Es iepazinos ar cilvēkiem, kuru dēls pirmajā atvaļinājuma dienā bija gājis bojā vai nomiris Spānijā. Visa šī procedūra uh, lai ievietotu ķermeņa cinka zārkā. Tas viss bija ārkārtīgi dārgi. Process bija ļoti ilgs un smagnējs, un cilvēku ciešanas vispār tika ignorētas. Diemžēl nekas daudz laikā, pēdējā laikā nav mainījies. Un o, brīvā kustība, tas viss ir ļoti labi, bet šai brīvībai ir jābūt īstenojamai arī tad, kad cilvēks ir šķīries no šīs dzīves. Un kā es teicu iepriekš, mēs runājam par pilsoņiem, par pilsoņu tiesībām. Mums ir jāturpina aktīvāk attīstīt šīs tiesības. Paldies! Merci, Monsieur Cashman, pour votre... Paldies Kašmankungam par uzstāšanos. Un uh, jūs nu burtiski citu chronometrācijas laiku un citu laika mm, mm, dimensiju uh, šeit uh, uzrunājāt. Tagad Kratsas bildu kundas Liba komitejas aizstājēja viņa par iekšējo tirgu raksta ziņojumu un par nākošajiem soļiem. 5 minūtes tev laiks, lūdzu. Nu, man liekas, ka nav īsti daudz laika man atlicis šodien no rīta, kad uh, ierados šeit, tad biju ļoti iepriecināta par to, ka varēšu sākt uh, darbu parlamentā šodien, tiekoties ar jums, jo mūsu lielākais izaicinājums un arī pienākums ir uzlabot pilsoņu dzīvi un tā darīt katru dienu un uh, arī runāt par to, kā to kopā ar uh, komisiju darīt. Es patiesi esmu īsta Eiropas pilsoni, bet kāpēc es runāju franciski, es taču varētu runāt uh, angliski. Nu, tas bija tikai jums ievadvārdi. Labi, es esmu itālieti, man ir britu pasa, es dzīvoju Zviedrijā, esmu studējusi Francijā, Man ir franču uh, bakalaura grāts un uh, man ir divi uzņēmumi Itālijā, kurus vadīju pirms kļuvu par parlamentu. Man ievēlēja tieši Zviedrijas pilsoņi un esmu pavadījusi 30 gadus savas dzīves, dzīvojot dažādās Eiropas valstīs. Tātad es uh, jo īpaši apzinos, kādas ir problēmas un esmu ieinteresēta atrisināt šīs problēmas, ar kurām saskaras miljoniem pilsoņu Eiropā. Uh, un ar tām esmu saskārusies arī pati, jo projām ir grūti e, mašīnu reģistrēt citā dalībvalstī vai, piemēram, atzīt jūsu diplomu. Viss e, šorīt jau tika minēts, kādas tad ir problēmas. In informācijas, apziņas trūkums par to, kādas ir tiesības un arī vietējās administrācijas iestādes šeit ir jāiesaist. Es domāju, ka mēs jau esam daudz sasnieguši parlamentā, lai panāktu likumdošanu, kas būtu labāka kas pārvarētu šīs plaisas, kas joprojām pastāv un um, komisijas apspriešana uh, rāda, ka pilsoņi vēlas vienkāršošanu, bet krīzes apstākļos uh, valdības uh, īsteno vairāk uh, subsertartāts, vairāk protekcionisma, un tāpēc mums, kas iestājas par kopīgo labumu, par vienotu uh, uh, metodi, mums par to ir jācīnās, bet mums ir jāstrādā kopā, jo krīzes risinājums nebūs uh, aizvērtākas robežas un mazāk brīvības, tas būs vairāk brīvības, un to jūs arī paudāt uh, komisijas apspriešanā. Vismaz tas ir tas vēstījums, ko mēs uh, saņēmām. Un tāpēc uh, mums ir prieks, ka mēs uh, pakalpojumu direktīvā paredzējām šīs 14 dienas. Es tagad nevaru piecās minūtēs visu šo sarakstu uzskaitīt, jums vienkārši man neļausiet tik ilgi runāt, bet ir ļoti daudz jautājumu, kas tiešām ir patiesi svarīgi, un mums vajadzētu uzsvērt aizsardzības uh, orderi cilvēkiem, kas cieši no vardarbības, kas cieši no uh, Uh, no, nu, uh, noziedzības un uh, tiesības saņemt tulkojumu, un arī konsulārās tiesības, kas ir ļoti svarīgas pilsoņiem, kas vēlas ceļot un bez problēmām ceļot. Un, jūs minējāt, ka es esmu atbildīgi par pakalpojumu direktīvu tagad. Ja jūs nopērkat ceļojumu pakotni citā dalībvalstī, jūs maksājat divreiz vairāk nekā savā valstī, un šie ir jautājumi, pie kuriem mēs visiem strādājam. Uh, Un um, Maikls Kešmans jau minēja, mēs uh, pievērsīsimies atkal uh, publikas pieejai dokumentiem. Par visiem šiem jautājumiem mēs varam runāt, bet ieviešana dalība valstīs ir uh, tiešām liela problēma. Tur nav tikai gribas trūkums un protekcionisms. Tur ir arī problēma tāda, ka vietējās iestādes labticīgi nenošķir pilsoni, kas nāk no trešās valsts vai uh, rumāni un bulgāru kas e, nāk no uh, Eiropas Savienības dalībvalsts, kuram ir tāds pašs tiesības, ka visiem pārējiem. Man prieks, ka jūs to minējāt. Mēs tiešām e, cīnījāmies, lai panāktu viņu iekļaušanos Schengenā un lai visiem būtu vienādas pilsonības tiesības. Mums ir jāstrādā ar vietējām iestādēm. Man ir apnicis, ka viņi saka, ka tā ir Briseles vāna. Mums ir ciešāk jāsadarbojas, un man prieks, ka uh, Mēs pieņēmām pēdējā plenārsēdē par vienoto tirgu dokumentu. Mums ir labāk jāsadarbojas arī ar nacionālajiem parlamentiem, ar vietējām iestādēm, jo, ja izpilde un ieviešana nav pienācīga, tad varam turpināt šeit pieņemt lieliskus likumus, bet tie nedarbosies. Un Filipa noslēgumā, tā kā es um, tiešām dzīvoju šādā vidē Eiropā, ka šeit ir milzīgs izaicinājums, ir tāda neusticība par to, kas eh, notiek eh, citā dalībvalstī vai Eiropas līmenī. Cilvēki netic, ka tas var būt kaut kas labāks nekā tas, ko man sniedz mana valsts. Jo projām ir eh, jādara daudz, lai pārvarētu šo tabū, kas ir kulturāls tabū, proti, ka brīvība pārvietoties ir ieguvums un pat pacientiem, un uh, direktīva par pacientu mobilitāti ir viens no lielajiem sasniegumiem. Tas ir arī tāds milzīgs uh, šķērslis šeit bijis tieši psiholoģisks un kultūras kontekstā. Uh, lai cilvēki beidzot saprast, kāds tur ir labums. Un uh, pat tagad ir uh, grūtības eh, nopirkt viens un tos pašus medikamentus atšķirīgās dalība valstīs. Jo cilvēki neņem līdzi savus medikamentus, tad viņiem uh, var rasties problēmas, jo citā dalība valstī tas saucas savādāk vai ir savādāks sastāvs. Primārā tiesības pilsoņiem ir balsot. Es visus šos gadus esmu balsojis Itālijā un Zviedrijā, un es aicinu jūs pildīt savas uh, tiesības, jo um, Eiropas vēlēšanās vēlētāja aktivitāte nav pārāk liela. Mēs esam līdzlikumdevēji un uh, ir uh, jāievēl pareizie cilvēki, kas uh, uh, pieņem šos likumus, un mums ir jāturpina balsot publiski. Mums nevajadzētu nekādas slepenos balsojumus. Jums ir tiesības zināt, kā mēs balsojam un kāpēc mēs balsojam. Un uh, sociālie tīkli arī ir labs veids, kā uh, dalīt zinām mums jūsu viedokli. Paldies, Filip. Voilà, la... Paldies, Anai Marijai. Nu, redziet, cik aizliegas uzstāšanās. Bet tas ļoti nozīmīgi. Un pieminot arī subsidiaritātes uh, principu, es domāju, ka pie šī jautājuma būs vēl jāatgriežas. Tagad došu vārdu Kamalžit Barada kungam, Britu pilsonis, kas ir iesniedzis lūgumrakstu par pilsoņu tiesībām ES un viņu o, ģimenes locekļiem 2004 slīpsvītra 38 direktīva, viņš uzstāsies, un a, problēmas viņam radās ar Beļģijas konsulātu Lielbritānijā. Lūdzu, jums vārds divas minūtes. First of all, I want to thank Pirmkārt, paldies šīs uzklausīšanas organizatoriem, kad devāt man iespēju uzstāties, un es gribētu runāt galvenokārt par trim punktiem, eh, kas eh, stāst par manu personīgo un profesionālo eh, dzīvi, un tā ir mana pieredze, kad pieteicos uz Schengens vīzu manai sievai. Pirmkārt, gribētu runāt par problēmām, kāds man bija piesakoties uh, vīzai manai sievai, kurai toreiz bija Indijas pilsonība. Otrkārt, gribētu runāt par studentu mobilitāti. Tā ir mana uh, loma kā uh, skolas pārstāvja, tātad par skolēnu mobilitāti un par treškārt par uh, to lomu, kādu var spēlēt vietējās uh, pārvaldes iestādes. Thanks. We as a family decided. Mēs kā ģimene izlēmām izmantot um, šo te iespēju, un um, manai sievai bija Indijas pase, un mums bija jāpiesakās uz vīzu, mēs papētījām noteikums, un bija brīvās pārvietošanās direktīva, un mēs domājām, ka tas ir eh, lieliski. Uh, Un eh, dažkārt eh, mums ir bijušas tiešām liels problēmas viņai saņemt vīzu, un šī procedūra izskatījās vienkārša, ko varētu izmantot vienkārši. But, however, the theory didn't really translate into the practical. I ended up at the Es uh, skatījos Beļģijas konsulāte mājaslapā un uh, Viņi uh, mūs novadīja pie vienu no saviem partneriem, kas uh, strādā ar vīzām. Tātad es uh, apmainījos ar ēpastiem ar šo ārpakalpojumu kompāniju, un no tā man radās pilnīgs stress, jo viņi prasīja daudz ko, kas vispār nav paredzēts brīvās pārvietošanās um, direktīvā. Man bija jāsniedz bankas dati par savu sievu. Uh, jāpierāda, ka viņai ir darbs apvienotajā karalistē. Viņi gribēja dīvainu iemeslu dēļ redzēt eh, manu mašīnas reģistrācijas dokumentus un arī apdrošināšanu. Un eh, tiešām viņi prasīja tādas lietas, kas nemaz nav paredzētas. Un eh, vēl viena ļoti satraucieša lieta bija tā, ka sistēma bija ka katru dienu viņi izskatīja 60 pieteicējus, un uh, bija jāiet pašam uz šo pieteikumu centru, jāstāv rindā, un e, es gribēju um, kādam uh, no darbiniekiem uh, pajautāt, ka šeit piesakos uh, pārvietošanās brīvības uh, direktīvas iekvaros. Uh, Nu, es nezināju, vai es esmu īstajā rindā vispār, un uh, cilvēkus tikai skaitīju, nevienam neko neteica. Tātad divas stundas es stāvēju rindā, un tad beidzot mani pieņēma kāds no darbiniekiem, un es uh, viņai pateicu, ka es eh, piesakos uz vīzu brīvas pārvietošanās eh, direktīvas ietvaros, un es eh, arī piedā, iesniedzu attiecīgo dokumentu, kas paredzēts direktīvā, bet viņa uzstāja, ka man jāiesniedz bankas izraksti un nodarbinātības apliecinājums, mašīnas reģistrācijas dokumenti, mašīnas apdrošināšana. Tātad visi šie dokumenti. Un Toreiz man vienkārši nebija iespēja. Es biju paņēmis brīvdienu, ieradies uh, Londonā, un mēs jau bijām uh, rezervējuši viesnīcas un prāmi, un bija gribējām doties atvaļinājumā, un tāpēc es vienkārši teicu, nu tad vienkārši atrisniet šo lietu. Un um, tad uh, devos atpakaļ uh, uz mājām ar vilcienu un domāju, kā viņi to vispār var prasīt. Un tad es uh, nosūtīju uh, e-pastu savam vietējam Eiropas parlamenta deputātam, uh, pagaidīja divas, trīs nedēļas, nekas eh, nenotika. Maikl, tas nebija tu, starp citu. Tātad, un toreiz, es domāju, man eh, pašam būs tas jāatrisina. Eh, es meklēju internetā informāciju, un es atradu iespēju, ka var iesniegt lūgumrakstu parlamentā, un es tātad izgāju šā, cauri šai procedūrai. Es atvainojos nesmu radis runāt par šīm lietām. Tātad es izgāju cauri šī procedūrai. Un eh, šķiet, ka pret Beļģijas konsulātu Londonā tika uzsākt pārkāpuma procedūra, bet ko es vēl izdarīju pirms eh, es ierados šeit? Tātad es saņēmu šo informāciju par pārkam procedūru, un es atkal uh, izgāju šo pašu procedūru, un konsulātu mājaslapā tagad ir iespēja ierasties pie viņiem, um, pieteikties uh, uh, uz tikšanu. Un um, tātad. Uh, jūs varat mums nemaz nerakstīt ēpastu, bet jūs gribat ātru pieteikšanās procedūru, tad uh, vēršaties pie mūsu ārpakalpojumu sniedzējiem, uz viņu mājaslapu tika norādīta saita. Tātad šeit eh, problēma ar ārpakalpojumu izmantošanu eh, ir tāda, ka šīs firmas mūs uzskata nevis par pilsoņiem, bet par klientiem, un viņi to redz tikai kā transakciju. Un um, pilsoņa tiesības viņu prioritāšu sarakstā ir ļoti, ļoti zem. Tātad viņi to redz kā ieņēmumu uh, avotu un viņi vienkārši uh, saņem savas um, administratīvās uh, nodevas. Un es atkal paskatījos viņu uh, mājaslapā, un vienīgais, ko varēju tur atrast par brīvu pārvietošanos, ir tikai saite uz vīzu sadaļu. Un uh, tur ir 47 lapušu PDF dokuments, kur tiek uzskaitīta visa šī direktīva kā tad, eh, lai cilvēks, kas nav jurists, lai uh, apskatās, kādas ir viņa tiesības. Jā, varbūt, ja viņš ir studējis tieslietas, jā, var, bet uh, vienkārši cilvēks, kā tad viņš, lai saprot uh, šo juridisko žargonu. Un tur ir arī saite uz uh, to, ka. Uh, Eiropas ekonomiskās zonas pilsoņu ģimenes locekļi, un tur ir vesels tāds saraksts, kam nav nekādas jēgas, un uh, atkal viņi prasa šo te administrīvo nodevu. Nu, bet pēc visa šī, ko es jums izstāstīju, kā centos saņemt vīzu un kāds mums bija problēmas, uh, stresu tā tālāk, nākamajā gadā mēs uh, gribējām doties uz Amsterdamu, lai svinētu savu kāzu gada dienu. Process bija tāds pats. Es uh, nosūtīju ēpastu e Nīderlandes konsulātam uh, Eh, Birmingemā, pēc stundas viņi man lūdza piezvanīt un atsūtīja eh, linku, kur ir eh, norāda uz visiem dokumentiem, kas mums ir vajadzīgs. Mēs ieradāmies konsulātā Birmingemā un 70 stundu laikā pēc mūsu iziešanas no mājas mans sievas pase tika piegādāt mums uz mājām. Tas parāda, ka tas var funkcionēt lieliski, tas tiešām funkcionē un uh, Es domāju, ka viņiem nemaz nav uh, daudz šo pieteikumu iesniedzēju. Vienkārši ārpakalpojumu sniedzēju mūs redz kā peļņu savotu. Otrs punkts, ko gribētu minēt, ir uh, tas, ka esmu um, savā vietējā skolā uh, strādāju un um, tur ir runa par skolēnu mobilitātes. Uh, Uh, norganizēju tikšanos ar um, cilvēku, kas uh, organizē pārskata šo procesu, kā cilvēki liek eksāmenis pirms iestāšanās vidusskolā, un es vienkārši gribēju uzzināt, vai uh, pilsoņi, tātad šie jaunie pilsoņi, skolēni zina par savām tiesībām, vai tās izmanto, un jāpatur prātā, ka tajā laikā um, skola maksāja apmēram 9000 um, mārciņu gadā. Un ja būtu šādi lētāki kursi citur Eiropas Savienībā, viņiem vajadzētu par tiem zināt. Um, kas mani pārsteidz bija tas, ka neviens no uh, skolēniem nezināja, ka viņiem ir šīs tiesības. Un uh, varbūt var teikt, ka viņi neinteresēs par šīm lietām un tā tālāk, bet ir cilvēki, kuri um, šos A līmeņa eksāmenus liek. Un skolās arī ir uh, pilsonības lekcijas un ir uh, dažādas citas uh, lekcijas un Eiropas lietas tiek pieminētas tikai garām ejot. Un tā tad līdz ar to viņi paļaujas informācijas ziņā uz ļoti naidīgajiem Eiropas Savienībai mēdījiem, kas pastāv apvienotajā karalistē. Uh, No turienes viņi saņem savu informāciju. Pat ja eh, mēs pārvarētu šo šķēršļu, lai tad cilvēki apzinātos, kādas ir viņu tiesības, mēs varam viņiem stāstīt, kas ir iespējams un ko viņi var darīt, bet tad, kad būs šī apziņa, tad ir viens būtisks šķērslis, ar ko viņiem būs jācīnās, un tur būs nepieciešams smags darbs. Eh, tā nauda, ko Uh, viņi saņem, to maksā valdība kā aizdevumu. Tā nav stipendija, tas ir aizdevums, kas viņiem ir jāatmaksā, tātad studentu kredīti, bet šo naudu var izmantot tikai Anglijas universitātē. Tātad tas nozīmē, ka viņu iespējas automātiski samazinās. Un manā skolā uh, uh, ir skolēni no ļoti nelabvēlīgiem rajoniem pilsētā, un es uh, nedomāju, ka pat procentam no šiem uh, cilvēkiem būs uh, iespēja samaksāt pašiem par studijām. Tātad viņiem būs jāizmanto studentu kredīti. Un, uh, ja viņi tos var izmantot tikai Anglijā, tad viņi ir tādā kā slazdā. Kas tiešām būtu jādara, būtu. Uh, jābūt iespējai šo aizdevumu izmantot, eh, maksājot par eh, studijām Eiropā. Tas jau nav tā, ka par eh, šo jauniešu kustībā iniciatīvu, par to grib parunāt. Tur tiek teikts, ka apmēram 20% studentu vajadzētu dot iespēju mācīties ārzemēs. Mums ir jānodrošina, lai šeit pārstāvniecība būtu atbilstoši Eiropas pilsoņu sastāvam un nevis tikai tiem, kam ir līdzekļi to darīt. Un Anglijā izskatās, ka tie, kas studēs ārzemēs, būs tikai cilvēki, kas varēs paši par to samaksāt. Divas minūtes tātad. Es gribēju runāt vēl par vietējām iestādēm. Uh, Viens no ziņojumiem, ja nemaldos, tas bija reģiona komitejas ziņojums, kas runāja par to, ka jāsniedz informācija arī vietējiem līmenim. Es eh, strādāju eh, šādā iestādē, mums ir pakļautās iestādes, un ja kāds cilvēks, kas dzīvo mūsu eh, teritorijā, kam zvanīt par atkritumu savākšanu vai apgaismojumu uz ielas, tad viņiem ir izvēle Eh, no trim, un tad kurā nodaļā tad jāvēršas. Un, un mums, bija, mums tika ieviesta šī vienu durvju politika administrācijā, kur cilvēks varēja vērsties tieši pie šī viena lodziņa vai vienām durvīm, lai, eh, un tika izveidot virkne viens pieturs aģentūru, un jebkurš um, pakalpojums, ko um, mūsu pilsoņiem varēja sniegt, viņi varēja doties uz šo vienu punktu un saņemt informāciju. Uh, Un jūs runājat par Europe Direct un uh, citām līdzīgām lietām, tas ir jānovada līdz vietējām iestādēm, kurām jau ir infrastruktūra, ir šī sistēma un uh, jau ir veidi izstrādāt, kā integrēt dažādus departamentus, un to var izmantot, uh, lai izplatītu šīs kompetences vairāk uz vietējo līmeni un tika teikts, ka vietējās iestādes vienmēr vaino Briseli, um, bet uh, viņi jūs nevainos, ja tas tam visam nāks uh, līdz nauda, jo mēs cieši strādājam pie tā, lai saņemtu Eiropas līdzekļus. Tas arī viss. Merci. Paldies uh, Paldies par jūsu vārdiem. Es jums devu vairāk laika, jūs nesat radis eh, runāt īsā laikā, kā to ir raduši eh, deputāti, un bez tam arī šis emocionālais faktors, ko jūs mums šeit mm, stāstat. Un liekas, kā šie jautājumi ir, nu, tādi diezgan tipiski Eiropas pilsoņu ikdienai. Jūs runājāt par izglītības eh, jautājumu. ES ir ļoti daudz līdzekļu velties tam, lai uh, izglītību, apmaiņu, profesionālo augstāko izglītību un apmaiņas programmas veicinātu. Dažas no tām strādā ļoti labi, un to mērķis ir dot iespēju jauniešiem ES izjust šo uh, sajūtu, ka viņi ir ēs e pilsoņi, ka viņi ir piederīgi ēs e pilsoņi, un jūs aprakstījāt šīs administrīvās uh, problēmas, ar kurām viņi saskars ikdienā. Uh, un tās eh, nu, rada tādu vilšanos. Jā, jūs eh, tieši par visiem šiem jautājumiem runājāt, un arī problēma ir ar plašsaziņas līdzekļiem. Man liekas, ka plašsaziņas līdzekļiem daudz kas vēl ir jādara, jo ne tikai eh, ir tādi nacionālie un vietējie plašsaziņas līdzekļi, kuriem ir pat sarežģīti saprast uh, ES un ES jautājums un struktūru, un tad viņi arī neinformē pilsoņus par to, ko uh, Eiropa var uh, viņiem sniegt. Mēs atgriezīsimies pie jūsu priekšlikumiem vēlāk, un paldies, paldies par jūsu stāstījumu. Tagad gribu dot uh, vārdu. Tonija Venābls, Eiropas, rīcības, uh, Eiropas pilsoņu rīcības servisa direktoram. Uh, viņš īpaši strādā ar jautājumiem par pilsoņu brīvu pārvietošanos, patērētāju tiesībām, un pēc tam uzskatī, uzklausīsim Toniju Makvīnu, īrijas pilsoņu informācijas departamentu galveno izpildu personu. Nezinu, vai Makvīna kungs ir zālē. Ā, jūs esat šeit. Nu, neredzēju jūs. Pirms šī amata Tonija Makvīns strādāja uh, īrijas sociālajos dienestos. Es nezinu, kā jūs sadalīsiet uh, runas laiku. Nu, aptuveni abiem diviem jums kopā 15 minūtes. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu atsaukties uzreiz to, ko teica lūguma rakstiesniedzējs, jo mēs piedāvājam konsultācijas Eiropas komisijai. Mums ir seši juridiskie eksperti, kas saņem 17 tūkstoši jautājumu gadā, un jautājumi kļūst ar vien smagāki, sarežģītāki. Virkni no šiem jautājumiem saistās ar to, ko stāstīja ievēlētais pārstāvis, kas saistās tātad ar pilsonības direktīvu Uh, ir arī vērojami pārkāpumi, kur tiešām var runāt par līguma pārkāpumu procedūras sākšanu. Un mēs esam iz, iz, tādu izveidojuši tādu kā Eiropas tiesību klīniku, kurā skatāmies, kas notiek tiesībā jomā Eiropā, sadarbojamies ar nevalstiskajām organizācijām un redzam, ka Eiropas pilsoņu tiesības tiešām eh, nonāk ar vien sliktākā situācijā, tiek ierobežotas. Par to runāja gandrīz visi. Es runāšu mazliet atšķirīgi. Varbūt mēs aiz kokiem neredzam vairs mežu. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir ko mums ir jāpanāk šajā pilsoņu gadā, tā ir tāda kā harta, kas ir vajadzīga četru iemeslu dēļ. Pirmkārt, neviens īsti nezina pilnībā, ko nozīmē Eiropas Savienības pilsonība. Tā it kā ir tāda populāra lieta, atzīta, bet mēģinot parakties dziļāk, šaurbinot, pajautājot, kā jūs īsti domājat, kas tas īsti ir. Jautājumi ir, atbildes ir ļoti tādas eh, izplūdušas, neskaidras. Mēs zinām, ko nozīmē sasaldēts ēdiens, bet mēs nezinām, no kurienes viņš nāk un no kā īsti sastāv. Uh, Tāpēc ir ne tikai vajadzīga informācija, mums ir jāatrisina pro šī problēma. Otrs iemesls, kāpēc vajag hartu, vajag lielāku sinerģiju nodrošināt starp institūcijām. Eiropas komisijas iniciatīva šīs vienas pieturas aģentūras izveidē ir viens solis, arī tiesiskais ietvars uh, ir sadalīts starp dažādiem ģenerāldirektorātiem arī dažādas komitejas parlamentā nodarbojas ar šo jautājumu no dažādām pusēm, un ir vajadzīgs ietvars, kas to visu turētu kopā. Un trešais iemesls, ņemot vērā šo sadrumstalotību institūcijās, ir grūti popularizēt uh, vēlētāju vidū Eiropas Savienības pilsonību. Un tas pats attiec uz akadēmiķu darbu, politika zinātnieki, juristi, uh, sociologi, filozofi un tā tālāk. Arī viņi katrs strādā savā lauciņā, vientulībā, nošķirtībā, bet uh, Tādā veidā Eiropas uh, pilsonības projekts var tikt apdraudēts, tas var tā kā izšķīst. Un mēs ceram, ka mēs līdz šādai hartai nonāksim. Un ko tā var, varētu, no kā tā varētu sastāvēt? Manuprāt, jāsāk ar cilvēku tiesībām saņemt informāciju par savām tiesībām, par pieejamību Eiropas institūcijām, iespēju kontaktēties, iespējām efektīvāk piedalīties uh, Eiropas projektā kā pilsoņiem. Un strādājot pie šī hartas projekta, mēs tā koncentrējamies uz šiem trim galvenajiem jautājumiem - pieejamība, piederības sajūta, iespēja iesaistīties, informācija par tiesībām. Uh, Tiklīdz jūs sākat strādāt ar šo jautājumu, tā var redzēt, ka cilvēki lielākoties ļoti šauri interpretē Eiropas pilsonību, vairāk atsaucoties uz um, cilvēku tiesību hartu. Un tas attiecās arī ne tikai uz tiem, kas grib baudīt pārvietošanās brīvību, bet arī uz rezidentiem. Uh, ir nepieciešams paplašināt šo izpratni. Un ļoti īsi gribu raksturot trīs punktus. Varat man pārtraukt priekšēdētā kungs. Pirmais - par tiesībām. Mēs eh, lielākoties esam viensprāts, ka galvenais jautājums saistībā ar hartu ir nevis izgudrot jaunas tiesības, bet gan raudzīties, kā tiek īstenotas tās, kas jau ir. Agrāk uh, ziņojumā. Ziņojums tika pārstrādāts, tajā bija runa par šo plaisas pārvarēšanu, tiesību īstenošanā, un tagad mēs redzam, strādājot pie šīs hartas, kāpēc komisijai vajadzētu lielākas pilnvaras, o, arī aizsargājot uzņēmumus pret negodīgu konkurenci, bet tas pats attiektos arī uz pilsoņu tiesībām. Ir vajadzīga jauna izpratne. Tiesībām, tiesībām ir jāstājas spēkā bez kavēšanās, un es ceru, ka komisija piedāvās arī savus priekšlikumus hartai. Otrs jautājums attiecas uz pieejamību. Mēs apzināmies, ka ir panākts progress, cilvēkiem vairāk ir pieejami dokumenti. Uh, ir lielāks iespējas saņemt informāciju. Un, kā teica lūguma raksta iesniedzējs, arī mēs cīnāmies, mēs izmantojam organizētus uh, lobbyismu, bet uh, neraugoties uz to, gadus gaidām pieeja informācijai par iespējām neizmantot kaut ko no pamata tiesību hartas. Un stīvējamies ar komisiju, un komisija tagad ir piedāvājis mums pieju juridiskajiem atzinumiem attiecībā uz uh, Čehijas republiku, Poliju un apvienoto karalisti par iespējām no kaut kā atteikties pamatiesību hartā. Tā ka mēs redzam, ka kaut kas jau notiek, bet grūti ir um, runāt par lielo demokrātijas attīstību uh, savā valstī, ja redz, ka Briselē mums ir tāds darbs, kas ir jādara slepenībā. Pieejamība dokumentiem visiem, kam varētu būt par to interesi, kam ir kādas sūdzības vai kas iesniedz lūgumu rakstus, tam visam ir vajadzīgs efektīvs mehanisms. Uh, Un trešais attiecībā uz hartu. Mēs redzam, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiek izmantotas, cilvēki arvien vairāk tās izmanto. Nesaprotam, kāpēc nevar vēl panākt lielāku, vēl saskaņā ar 11. pāntu panākt lielāku pilsoņu iesaistīšanos. Kāpēc nevar, uh, nav iespējas piedāvāt uh, vairāku valstu vai tādus uh, transnacionālus vēlēšanu sarakstus uh, Eiropas vēlēšanās? Mēs pie tā visi strādājam mēs piedāvājam visus šos jautājumus apspriest sabiedrībā, un ceram, ka Eiropas institūcijas atsauksies uz mūsu iniciatīvām, sevišķi ceram uz Eiropas parlamentu. Liels paldies priekšēdētāji! Merci, Monsieur Venal, pour vos propositions. Paldies, paldies par jūsu priekšlikumiem. Mēs tos ļoti uzmanīgi izskatīsim. Un tagad došu vārdu Makvīna kungam. Paldies! Ļoti priecājos šodien uzrunāt jūs un pastāstīt jums par Eiropas pilsoņu tiesību situāciju. Man ir arī um, prezentācija, bet to es jums nerādīšu. Rādīšu tikai vienu attēlu. Tas attēlo demografiskos datus īrijā tautas skaitīšanas datus 2011. gadā, un mēs redzam, ka cilvēki Eiropā arvien biežāk maina dzīves vietu, pārceļās uz citām valstīm. Tad arvien vairāk no šiem 500 miljoniem cilvēku dodas uh, uh, uz kādu citu valsti. Un, uh, Uh, pēdējā tautas skaitīšanā mēs saskaitījām 4 miljonus 525 tūkstošu cilvēku, un pēdējo desmit gadu laikā ir bijis liels uh, migrācijas vilnis uz īriju. 12% šobrīd no īrijas iedzīvotājiem nav īrijas tātad, nacionālās piedarības cilvēki. Tie ir 12%, un no tiem, eh, trīs, no šiem 544 tūkstošiem, 366 tūkstoši ir no Polijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Bulgārijas. Tātad no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tie ir Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, un tas ir ļoti mainījis ekonomisko situāciju. Un līdz 2007. gadam, kad bija liels ekonomiskais pieaugums, tad, tad arī notika šis lielais migrācijas vilnis bet tagad mēs redzam, ka no īrijas cilvēki brauc prom. 87 tūkstoši cilvēki ir aizbraukuši gada laikā, bet turpinās arī uh, imigrācija, tad cilvēki turpina arī uh, ierasties īrijā no citām valstīm. Un mana organizācija sastrād, uh, sadarbojas ar virkni nevalstisko organizāciju, piedāvā konsultācijas, uh, Uh, arī saistībā ar budžetēšanu. Mums ir ļoti daudz pieredzes par to, kā cilvēki, kas ierod Sīrijā, izmanto savas tiesības, lai viņi to uh, zina, kādas tās ir. 600 tūkstoši cilvēku pagājušajā gadā izmantoja informāciju, ko mēs piedāvājam par cilvēku, tad par pilsoņu tiesībām. Uh, Un tad liela daļa no viņiem bija no citām Eiropas Savienības valstīm, kas bija ieradušies īrijā, lai strādātu. 14% ir apmēram uh, vidējais bezdarba līmenis īrijā, bet šis rādītājs ir augstāks to vidū, kas nāk no citām valstīm. Tur tas ir 18% vai tuvu tam. Uh, Tātad mēs strādājam arī ar uh, šo bezdarba problēmu, informējam cilvēkus par sociālās aizsardzības iespējām, sociālo apdrošināšanu. Uh, Jautājumu, ar ko mēs sastopamies attiecībā uz uh, valodas nezināšanu vai pieejām, pieeja, pieeju pakalpojumiem. Uh, šeit pastāv dažāda virkne jautājumu, kas ir jārisina, un daudz ko no uh, tiem pieminēja iepriekšējie runātāji. Tad tieši šī tiesību īstenošana Eiropas Savienības pilsonības ideja ir ļoti svarīga. Tai pēdējo 40 gadu laikā ir bijis ļoti pozitīvs efekts attiecībā uz īrijas situāciju. Īrija ir piesaistījusies Eiropai, sociālā sfēra ir ļoti attīstījusies, un ņemot, tomēr ņemot to visu vērā, identificēšanās ar Eiropu īrijā ir ļoti atšķirīga. Un Eiropas uh, pilsonības ideja e, ir jāturpina popularizēt, bet arī jāņem vērā, ka subsidiaritāte ir uh, jautājums, ko nevar atstāt tā vienkārši ignorēt. Ļoti um, bieži sastopamies arī ar to, uh, ka cilvēki uh, sastopoties ar institūciju vai kādu iestādi, viņi nonāk tādā vājā, tādā situācijā, kurā viņi nezina īsti, ko iesākt. Viņi ir uh, ne, neaizsargātākā situācijā. Uh, Jo jebkurš ierēdnis, ar ko sastopas imigrants, viņam, viņš zina, viņam ir gan lielāka pieeja informācijai, viņš ļoti, viņa status ir augstāks, viņš daudz labāk ir informēts par to, kāda ir politiskā situācija un kādas procedūras ir jāievēro. Un šeit ir diezgan liels disbalans, ko, ko noteikti arī var novērst. Arī šeit vēlreiz gribu atgādināt uh, subsidiaritātes apsvērumu. Un gan Briselē, gan arī valstu iestādēs atbildīgajiem ierēģiem, kas strādā ar uh, regulējuma ieviešana, likumdošanas ieviešana, tiem ir jābūt uh, cilvēkiem, kam ir pieredze sastopoties ar cilvēkiem, kas nāk ar savām vajadzībām pie viņiem. Paldies! Merci. Paldies, paldies par šo īrijas uh, prezentāciju. Un tagad uh, sveicu Alisonu Magdonels kundz Eiropas institūta Leidens universitātes kopējā tirgus tiesību aktu pārskata uh, palīdzi. Un uh, viņa uh, strādā ar Eiropas tiesībām kopumā un it īpaši ar institūciju jautājumu juridisko aizsardzību. O, un uh, dod jums vārdu desmit minūtes, lūdzu. Paldies, un uh, sākumā gribētu tiešām atzīmēt, ka citu to teikt, ka ir liels gods un prieks būt šeit klāt. Sakot, ka es tādu akadēmiskāku skatījumu sniegšu, es ceru, ka jūs nedomāsiet, ka tas nav saistīts ar praksi, jo Patiesībā daudzas no akadēmiskajām diskusijām ir tieši par konkrētām lietām, vismaz juridiskā izpratnē, un uh, lietas parasti sākas ar kaut konkrētu problēmu, kas ir jāatrisina. Un uh, ir trīs jautājumi, kas, manuprāt, pēdējos gados uh, uh, ir bijuši īpaši aktuāli akadēmiskās diskusijās. Arī šodienas diskusijām tie ir aktuāli. Pirmais ir saistīts ar problēmām, uh, kas ir saistīts ar vārdiem, vārdiem uzvārdiem, par to, kā tā, tie tiek rakstīti, kā tie tiek veidoti, un šīs problēmas ilgst jau gadiem vēl pirms šīs jaunās attīstības, kas ir saistīts ar pilsonību un pārvietošanos. Bet kas ir ļoti interesanti, tā vispārīgi runājot par eh, šīm konkrētajām lietām, kas ir saistīts ar vārdiem, uzvārdiem un problēmām, tas ilustrē, ka ir jālod rīdsvars starp tiesībām, kādas ir individuāliem pilsoņiem izvēlēties, kā viņu vārdu rakstīt. Protams, šeit mēs pārobežu situācijās runājam par bērnu piedzimšanu vai par laulībām vai partnerattiecību veidošanu. Protams, šeit ir milzīgas praktiskas problēmas, kas var rasties, ja valstīm ir atšķirīgas tradīcijas un atšķirīgi noteikumi, kā tiek rakstīti vārdi uzvārdi. vārdi bet ir jāso, jārod līdzsvars starp šīm pilsoņu individuālajām tiesībām un kaut ko, kas tiek, eh, kas no, kļūst aizvien svarīgāks eh, pēdējos gados, ir dalībvalsts tiesības uz savu nacionālo identitāti, un tas var novest pie problēmām. Vēl nesenainā gadījumā um, ko sauc par Vitgensteina eh, lietu, kur arī bija runa par eh, valsts konstitucionālo identitāti. Šajā gadījumā mēs uh, uzskatījām, un šie vispārējie komentāri tika pausti, ka tad, kad lieta nonāca kopien tiesā, ka uh, tika atļauts Austrijas valstī uzlikt, uzspiest savus noteikumus uh, par uh, to, vai vārds var būt tituls, uh, Uh, kas bija saistīts arī ar uh, līdziesības principus attiecībā pret cilvēkiem, kam nav dišciltīgi tituli. Tā vienkārši nav atbilde, bet uh, vienkārši norāda uz problēmu. Otra joma, kas, manuprāt, ir interesanta, tā vispārīgi runājot, ir kaut kas pavisam cits. Tā ir privāto tiesību harmonizācija. Tas nav saistīts lielā mērā ar pilsoņu pārvietošanos, bet tas, protams, um, ietekmē tos cilvēkus, kas dzīvo savā dalībvalstī, kas izmanto internetu, pērk lietas ārzemēs uh, tiešsaistes uh, kontekstā, un tās ir šīs transakcijas, kas notiek. Un šeit atkal ir milzīga problēma. Proti tas, ka tiek uh, mēģināts ieviest kaut kādu harmonizāciju, bet tas saskars ar problēmām. Uh, Un tas ir tā vispārīgi ilustrējošs gadījums, jo tas parāda, kādas problēmas ir likumdošanas attīstībā, eh, kad eh, tiek eh, redzēti dažādi šķēršļi. Šobrīd priekšlikumi tiek izstrādāti par kopējo komerci likumdošanu Eiropas Savienībā, un šeit ir arī liela kritika, jo no vienas puses mērķis ir uh, tāds kā politisks, tas ir tāds ļoti spēcīgs no institūcija puses darīt kaut ko, lai harmonizētu privātās tiesības, ir mēģinājums izmantot ekonomisku motivāciju, jo eh, šeit ideja ir tāda, ka ja var harmonizēt eh, šos eh, privātiesību aspektus, tad būs vairāk transakciju, samazināsies izmaksas, un tajā pašā laikā uh, Ir arī trešais mērķis ir tāds, ka jāaizstāv patērētāja tiesības šajā laikā. Tātad no visām šīm pusēm uh, būs kritika par šādu lietu attīstību, jo tas ir diezgan neiespējams uzdevums panākt kaut kādu kompromisu, cenšoties sasniegt tik daudz mērķus vienlaicīgi. Un tad trešais jautājums, kam gribētu piesārties, pieskarties, pieskarties Uh, ir varbūt tas, kas ir visciešāk saistīts ar līdz šim izskanējušiem argumentiem, ir tas, kas ir saistīts ar komentāriem par nesenā lietu, kas ir saistīts ar pilsonībām, tiesībām pārvietoties un uh, dzīvot. Tā ir ļoti zināma lieta, Sombrāno lieta, un uh, tur kopiena tiesas pauda ļoti svarīgu uh, um, spriedumu, kuru uh, akadēmiskajās aprindās ļoti uh, citēja, un tas noved pie milzīgām debatēm. Un šeit viena no svarīgākajām lietām ir uh, šis uh, spēcīgais vēstījums, ka pilsonībai ir jābūt uh, tādām kodoltiesībām, uh, tātad dzīvot Eiropas Savienībā. Uh, un tam tiek piešķirts īpašs uzsvars eh, saistībā ar tiesībām dzīvot un pārvietoties. Un tas noved mūs pie vēl viena elementa, kas ir saistīts ar pilsonību, ko tikko Tonijs arī minēja. Tā ir pamatiesību aizsardzība. Šeit arī redzēsiet, ka akademiskajās debatēs eh, tiek norādīts uz konkrētu problēmu. Tā ir problēma arī praktiskā līmenī. Uh, un tas ir tas, ko mēs saucam par aptvērumu. Un jau šobrīd teorētiski un daudzos gadījumos uh, ir šis jautājums, vai Eiropas uh, tiesības vai nacionālās tiesības ir jāpiemēro. Tas var būt, uh, tā var būt praktiska problēma, jo cilvēki nezin, pie kā vērsties, ja viņi saskars ar kādu problēmu. Tad, kad eh, jūs nonākat eh, situācijā, piemēram, kad ir Eiropas pilsonis, kas ir pār, eh, tad šķērsojas robežu, tad skaidrs, ka jūs esat Eiropa kontekst, Eiropas tiesību kontekstā, bet runājot par pamatiesību hārtu, joprojām ir diskusijas, jo mēs nezinām, vai kāda konkrēta frāze, kas tiek attiecināta uz dalību valstīm, uh, Uh, kas attiecas uz dalībvalstīm, kad uh, tās ievieš Eiropas likumdošanu, vai tas ir tas pats, ka, ka mēs runājam par Eiropas likumdošanas aptvērumu. To var skatīt, ka tādu akadēmisku debatu, bet tam ir ļoti praktiskas sēkas cilvēkiem konkrētā situācijā, jo viņi vēl nezin, kādas ir viņu tiesības. Tātad mans aicinājums šajā jomā uh, turpmākajos ziņojumos un diskusijās būtu uh, lai šis jautājums par hartas aptvērumu tiktu uh, izskaidrots, paskaidrots, lai tas kļūtu skaidrāks. Un pēdējais punkts, ko gribētu uzsvērt, tā kā man ir iespēja tagad uzstāties, varbūt, ka tas ir uh, temats, kas varbūt vairāk tiks pieminēts šo pēcpusdienu, un tas atkal ir saistīts ar to, ko Tonijs teica par to, ko nozīmē pilsonība. Esmu pētījusi līgumu uh, un e, to, kā jēdziens pilsoņi tiek lietots līgumā. Un e, var pateikt, ka tas ir ļoti neskaidri, jo daudzos gadījumos ir e, skaidri redzams, ka tas nenozīmē pilsoni nacionālās valsts kontekstā, kas bauda Eiropas pilsoņa tiesības. Tas vienkārši nozīmē individus, pilsoņus. Uh, Mums visiem ir politiskās tiesības vienalga, vai mēs esam dalībvalstu valsts piedarīgie vai nē. Un mans aicinājums būtu turpmākajās diskusijās un ziņojumā izvairīties no situācijas, kurā cenšoties stiprināt Eiropas pilsoņu tiesības, eh, eh, patiesībā mēs panākam tādu kā šķelšanu, jo tas pārāk eh, pievērstos dalību valstu valsts piedrībai uh, jo mēs zinām, ka ir eh, vesels virknē trīs, trešo valstu valsts piedrīgo, kas ir ilgtermiņa rezidenti. Un man šķīstu, ka daudzējādā ziņā Eiropas Savienībai šī būtu iespēja izmantot pilsonību, lai palīdzētu šiem cilvēkiem viņu situācijā. Nu, atkal šeit eh, varbūt ir tāds atbalsts šim argumentam. Uh, Eh, kamēr eh, sākotnē varbūt bija tāda pārliecība, ka Eiropas pilsonība nozīmē, ka katrai dalību valstī bija jāizturas pret citas dalību valsts pilsoni tieši tāpat kā pret saviem pilsoņiem. Un eh, mēs esam redzējuši nesenajā notikuma attīstībā, ka tas vienkārši tā nav jo īpaši tādās delikātās jomās kā krimināla tiesības ar Eiropas ārestu orderi, pavisam nesena lieta bija, kad e, Itālijas valsts piedrīgais, kas ilgtermiņā e, dzīvoja Vācijā, bet viņš vienkārši e, pastrādāja tik briesmīgu noziegumu, kas ļoti ietekmē sabiedrību, ka tie, tiesa pateica, ka šādos gadījumos var izraidīt cilvēku. Tas nozīmē, ka runājot par Eiropas pilsonību, uh, tas vairs nenozīmē, ka citas valsts valstsviedrīgie tiek um, viens pret vienu uztvert kā savi valstsviedrīgie. Tas ir vairāk tāds konstrukts, kas ir saistīts ar Eiropas Savienību, ar tās mērķiem un uh, idejām un tiesībām un pienākumiem, kas šeit tiek iekļauti kā pilsoņu tiesības un pienākumi. Un personīgi gribētu piebilst, ka tā kā tā ir konstrukcija, kas nozīmē arī to, ka kaut kad uh, varbūt ne šogad eh, vai pēc pieciem vai desmit gadiem, bet kaut kad vēlāk varētu būt iespēja eh, par Eiropas Savienības pilsonību, kas ietu tālāk par nacionālo valstu pilsonību. Bet tas varbūt ir tāds sapnis, ko varētu vienkārši paturēt prātā. Paldies par uzmanību un nepacietību gaidu debats un eh, pārējo dienas daļu. Merci beaucoup pour votre. Paldies par jūsu stāšanos un uh, esiet droši. Uh, universitāšu viedokļiem noteikti ir sava nozīmīga vieta šajās diskusijās. Tas ir jautājums, kas ir tik ļoti sarežģīts uh, un uh, daudz uh, skaitlīts visas šīs ļoti dažādās likumdošanas kuras ir jāapvieno, un subsidiaritātes princips par to dažkārt arī tiek runāts, un, protams, ka tas arī ļoti uh, sarežģīts un apjomīgs, tāpat arī pilsoņu tiesības, un ir ļoti daudz, kas, par ko mēs varētu runāt. Mēs eh, bagātināsim šīs diskusijas, kuras ir plānotas. Nu, piemēram, um, Eiropas arestu orderis. Uh, Un dažkārt ir pat skandalozi redzēt, uh, ka tas tik kā tas tiek izmantots un arī uh, krimināla tiesībās tiek izmantots vai arī nē. Bet nu varbūt, ka vēl pie šī jautājuma atgriezīsimies. Un tagad uh, gribētu dot uh, vārdu mūsu pēdējam uh, paneļa dalībniekam, Nemica kungam. Viņš ir. Uh, Eiropas komisijas tieslietu ģēdē pamatiesību un pilsonības uh, departamenta direktors. Nemits kungs, 5 minūtes, lūdzu. Lielas paldies priekšsādētāji un šajā Eiropas uh, pilsoņu gadā, protams, Eiropas komisija ir uzsākusi sabiedriskās apspriešanas, bet mums ir arī jāpasakās parlamentam par šo iespēju šodien ar jums diskutēt uh, šajā uh, kopīgi organizētajā pasākumā. Papildus tam, ko mūsu ģenerāldirektore Lebājas kundze teica sākumā un ko Redings kundze uh, izteiks šīs uh, uzklausīšanas beigās, gribētu mm, paust dažas idejas, kas varbūt nav minētas. Pirmkārt, runājot par ieviešanu attiecībā uz Eiropas likumdošanu, kas netika minēts un kas ir ļoti svarīgi, kas uh, arī ļoti daudz nozīmē Eiropas Savienībā, arī sadarbībā, ir fakts, ka Nacionālais tiesnesis ir Eiropas tiesību tiesnesis. E, viņam ir e, jāspriež par Eiropas tiesībām, kas pienākas pilsonim, individam, un mums e, jābūt šeit atklātiem, godīgiem. Mēs runājam par savām aktivitātiem, komisija, parlaments, logumrakstu komiteja, bet vienīgais spēlētājs Eiropas tiesību sistēmā, kas efektīvi var piešķirt tiesības individam ar lēmumu, ar spriedumu, ir Nacionālās valsts tiesnesis. Jo pat, ja komisija uzsāk pārkāpumu procedūru un pat, ja kopiena tiesa uh, atklāja un spriež, ka uh, komisijai ir bijusi taisnība un dalībvalsts nav ieliku, ievērojusi likumdošanu, tad šis spriedums tikai uh, nosaka, ka dalībvalstī ir jāievēro noteikumi, bet tas neievieš nekādas tiesības individam uh, ar kuru nedod nekādu instrumentu doties pie valdības un teikt, jums jādara tas un tas. Tātad mūsu pienākums, eh, parlamenta un komisijas pienākums ir eh, pirmkārt atgādināt, ka šī eh, unikālā at atšķirība starp citas integrācijas formām un Eiropas integrāciju ir tas, ka Eiropas likumdošana ir tieši piemērojama un pilsoņiem ir tiesības vērsties Nacionālajā tiesā un Nacionālais tiesnesis ir uh, atslēgas elements Eiropas tiesību sistēmā, piešķirot individiem viņu tiesības. Uh, Tātad, ja mēs runājam par ieviešanu, ka tā ir svarīga, protams, ir svarīgi informēt nacionālās administrācijas, tās ir jāapmāca, jābūt subsidiaritātei, tajās lietās mēs visās investējam, bet neaizmirsīsim, ka nacionālās administrācijas aktivitāte mūsu um, pilnvaru darīšana, dalīšanas sistēmā ir izšķirīgi svarīga. Ir bijuši daudzi spriedumi, uh, kas tika pieņemti kā priekšēji, iepriekšējie spriedumi. Kopietiesā pēc tam ir atgriežušies nacionālās dalībvalstīs un tur tiek pieņemti spriedumi. Es domāju, ka ir svarīgi, lai pilsoņu tiesības, jo īpaši brīvu pārvietāšanās, būtu pievilcīga tiem, kuri tās neizmanto. Ko es ar to domāju? Eiropas Savienībā ir 500 miljoni iedzīvotāji un ir mazāk kā 20 miljoni iedzīvotāji, kas izmanto uh, pastāvīgi šīs brīvās pārvietošanās tiesības. Tā ir neliela daļa iedzīvotāju, un tāpēc mums ir uh, jāpaskaidro un jāargumento, kāpēc tiem, kas paliek mājās, arī ir interesi, lai tas darbotos, un šie argumenti te tika uzsverti, bet tie, manuprāt, ir vēl vairāk jāuzsver, jānes uh, priekšplānā. Uh, Kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam ekonomikas krīzes apstākļos, cilvēku mobilitāte ir nepieciešama kā kompensācija faktam, ka salīdzinājumā ar citiem kontinentiem iedzīvotāju skaits Eiropā samazinās, un tas nozīmē, ka samazinās izaugsme un samazinās darba vietu skaits, un to var uh, kompensēt tikai ar inovācijām, konkurētspēju, un ļoti svarīga daļa šeit ir cilvēku mobilitāti. Tātad tiem, kas nekur pat nebrauc, arī ir jāpaskaidro, ka tas viņiem nāk par labu. Un es gribētu pārbaudīt hipotēzi. Manuprāt, mēs varētu pierādīt, ka tās pilsētas Eiropā, kuras ir visatvērtākās un uh, labprāt uzņem cilvēkus no citiem Eiropas reģioniem, uh, vienlaikus ir arī visdzīvīgākās un ekonomiski veiksmīgākās. Un uh, ka tās ir arī interesantas eh, pilsētas, kurās dzīvot. Piemēram, Londona kā piemērs vai Hamburga, kur mērs ir izlēmis eh, visiem eh, piedāvāt valsts pilsonību, ja likums to ļauj. Es domāju, ka mums ir jāpieliek šie pūliņi un jāizskaidro, ka tiesības, pilsoņu tiesības, brīvās pārvietošanās tiesības, kas tiek piešķirtas, uh, ir labas arī tiem, kas tās neizmanto. Un mums šis arguments ir eh, jāskaidro uh, ar ekonomiskiem apsvērumiem, bet arī uh, runājot par to, ka daudzveidīga sabiedrība ir ļoti svarīga arī dzīves kvalitātei. Un to paturot prātā, komisija ir uzsākus pētījumu par uh, šo um, kultūru, kas sveic ienācējus, un mēs salīdzināsim šo kultūru pilsētās un uh, salīdzināsim viņu um, ekonomiskos rādītājus. Mums vajadzētu dažādas metodoloģijas izmantot uh, šos uh, jautājumus risinot. Esmu uzklausījis dažādas idejas šeit, un mums vajadzētu pamēģināt dažādos reģionos, subsidiotāts ietvaros, uh, kā organizēt dažādos veidos administrāciju, kā strādāt, un tad laiku pa laikam mēs varētu salīdzināt, kas tad darbojas, kas nedarbojas. Un es domāju, būtu laba ideja pacensties šos dažādos administrācijas sadarbības procesus, to nevajadzētu regulēt vienādā veidā no Briseles. Un mēs uzklausījām Bārta kunga Uh, piemēru par Nīderlandes uh, vēstniecību. 72 stundās viņš saņēma šo pasu. Beļģijā šīs lietas uh, aizņem daudz ilgāku laiku, un tad mēs kaut ko iemācāmies par vienu konkrētu dalību valstu. Un mums ir jārisina šie specifiskie jautājumi, un Krešmen kungs jūs minējāt arī ļoti svarīgus jautājumus, bet tajā pašā laikā mums ir jādomā par pamatprincipiem, Un es gribētu teikt, ka šajās plašajās debatēs par pilsonību mums ir jādara abas lietas. Mums ir jārunā par konkrētām lietām, bet vienmēr arī jādomā, kas ir tie jautājumi, kas interesē lielāko daļu iedzīvotāju un kādi ir pamatprincipi un vai tie darbojas. Un es gribētu teikt, ka šeit mēs nemaz tik sliktus rezultātus nesasniedzam. Esmu uzklausījis tātad šeit dažādos komentārus par konkrētām lietām, un es eh, zinu, kādas ir problēmas, mēs tās risinām. Varētu jums nolasīt 2010. gada pilsonības ziņojumu, un uh, varētu uzsvērt, ka Bildes kundze, kur ir priekšlikums par automašīnu reģistrāciju, tas ir ļoti svarīgs. Un varētu atsaukties arī uz iniciatīviem, iniciatīvām, kuras mm, komisija ir uzņēmusies šajā dialogā ar Spāniju un arī par vienzimumā pāriem. Uh, Tas viss ir svarīgi, bet kas vēl ir svarīgi, ir arī tas, uh, lai tie principi un lietas, kas interesē lielāko daļu pilsoņu, arī tiktu pieminētas. Ir varbūt vilinājums šos pamatprincipus tā vispārīgi apšaubīt. Un es domāju, ka Daž tādā laikā, kad pamatprincipi tiek apšaubīti, mums ir uh, nepieciešama iesaistīšanās ne tikai uh, balsojot, bet arī jaunas idejas par to, kā virzīt lietas uz pūr, priekšu un arī um, saglabājot to, ko esam jau sasnieguši. Jo direktīva par uh, brīvu cilvēku pārvietošanos ir uh, liels sasniegums, bet tā tiek apšaubīta daudzās dalībvalstīs. Jā, mums ir jādiskutē par nākotni, par nākamo līmeni un līgumu, un jā, komisija šā gada sākumā, es atvainojos, šā gada beigās vai nākamā gada sākumā nāks klajā ar priekšlikumu jaunam līgumam, un šajā līgumā nebūs runa tikai par ekonomikas pārvaldības jautājumam, jautājumiem, kas ir, protams, liela un svarīga daļa, bet būs runa arī par eh, jautājumiem, kas ir saistīti ar pilsoņu tiesībām. Uh, Bet tajā pašā laikā, kas jau ir uh, direktīvā, to ir vērts saglabāt, un tur mums arī ir jāiesaistās. Tātad noslēgumā runājot par sociālajiem medijiem un demokrātiju, es arī esmu Twitterī un daudz kolēģi no komisijas arī to dara. Uh, mums ir arī hashtags uh, e. e YC, kas ir Eiropas pilsoņu gads, ko jūs varat izmantot. Merci beaucoup. Liels paldies, Nemits kungs, par jūsu liecinājumu un arī priekšlikumiem. Un tagad uh, diskusiju laiks. Mēs varam diskutēt. Lūdzu, Jūs varat uh, stāstīt, izteikt idejas, uh, ieteikumus, uh, stāstīt, ko esat piedzīvojuši, uzdot jautājumus. Jūs varat uzdot jautājumus paneļa dalībniekiem. Ja jums ir kāds jautājums precīzi kādam no dalībniekiem, tad norādiet uz to tad, kad uzstāsieties. Un es sākumā došu vārdu parlamenta deputātiem. Daži nav ieradušies. Uh, citi ieradīsies vēlāk, to es tad zināšu. Es lūkšu uh, katram no jums, tad, kad uzstāsieties, uh, ievērot divu minūšu runas laiku, mm, mazāk jā, vairāk lūdzu nē, lai mēs varētu uzklausīt maksimāli daudz cilvēku. Un es gribētu uzdot arī jautājumu. Respektīvi, es uh, um, ar Twitter palīdzību uh, saņēmu uz uh, jautājumu no Barbaras Šliters. Uh, Un tad Šoigur kungs uzstāsies. Eh, Vācija parakstīja 7. un 12. Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijas uh, dokumentu par ģimenes tiesībām disk, un uh, pret diskrimināciju vēl to nav uh, ratificējusi. Vai Eiropa kaut kā darbosies, lai uh, šo uh, jautājumu risinātu? I would have to look into this, whether there's an Man ir jāiepazīstās, vai Eiropas Savienība uzliek par pienākumu ratificēt pieminētās konvencijas. Šagar kungs lūdzu, lūdzu jums vārds divas minūtes. Have... Paldies, man nav jautājuma, gribu teikt dažus vārdus. Uh, reaģējot uz Nemeca kunga teikto, septiņus gadus es biju senators uh, manā valstī un nevarēju runāt eh, savā valodā, tāpēc tagad runāšu ungāriski. Es gribētu runāt par ļoti nozīmīgām lietām. Tie pilsoņi, kas nevēlas no valsts izbraukt un kas negrib savas mobilitātes tiesības izmantot, bet kas vairs nevar runāt dzimtajā valodā, kas ir tāda kā otrās šķiras pilsoņi un saskars ar diskrimināciju darbā, kas nevar izmantot nacionālas zīmes. Es esmu. Uh, no nu, Austruma Eiropas. Es nerunāju par uh, manu valsti, bet uh, ir tā, ka uh, daži pilsoņi, uh, viņiem bija īpašums uh, komunismu laikā un nav, var, nav varējuši savas īpašumtiesības atkal uh, īstenot, jo viņi ir uh, kādā citā valstī. Es gribu uh, atsaukties arī uz Beneša dekrētu Mēs esam mazākums ES, e un mūsu pilsoņus ir e, jāiedrošina e, eiropeiski dzīvot. Es esmu ēnu referents, uzstājos šodien mans kolēģis uzstāsies pēcpusdienā daudz vairāk par Eiropas pilsoņu gadu. Bet, nu, vēlreiz atgriežoties pie uh, man darbu, ko veids kā ēnu referents, es saskaros ar dažādām problēmām, jo es nevarēju pilsoņiem uh, dzimtenē uh, pastāstīt uh, un izskaidrot, kādēļ ir šī diskriminācija, kas turpinās. Mēs esam piedzimuši mūsu valstī, mēs gribam palikt mūsu valstī. Nu, praktiski es runāju par. Uh, nacionālo minoritāti 7% mēs esam kopumā, un es domāju, ka, piemēram, Itālijā šī uh, problēma ar uh, mazākumtautībām ir ļoti labi atrisināta. Paldies! Allez-y, monsieur Limitz, oui, yes, d'abord, si vous voulez couper votre micro. Paldies, vai jūs varētu lūdzu izslēgt savu uh, mikrofonu? Paldies par jūsu uh, komentāru. Tiešām. Uh, ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības likumdošana ierobežo dalību valstu brīvību rīkoties, kā tās jebkurā gadījumā nu, varētu vēlēties. Diskriminācija ir aizliegta. Un šī likumdošana ir ļoti skaidra. Uh, Kā piemēru var minēt reģistrētās partnerības vai, vai viena dzimuma laulības, kur šiem cilvēkiem pārvietošanās brīvība nav ierobežot. Bet tas, ko jūs aprakstījāt galu galā, varētu saistīties ar septīto pantu Eiropas Savienības līgumā. Daudzi to dēvē par atombumbu šo pantu, bet uh, šeit tiešām ir uh, principi, ir noteikums, ka dalība valsts nedrīkst veikt diskrimināciju. Un pēc uh, pamat tiesību hartas stāšanās spēkā komisija nu, ņemot vērā to, kā Eiropas Savienība attīstās, ka tā nav tikai ekonomiska savienība, tā domā arī par tiesību sfēras attīstību. Un, protams, ka tas uh, saistās ar, arī ar notikumiem Rumānijā un arī Ungārijā un ar tiesu procesiem uh, jūsu pieminētajā jautājumā, jo var gadīties, ka nu, ir tāds gadījums, kad nav, nav tiesiskās bāzes kaut kam. Un vara tiek noteikta ar likumu. Vara, varas pilnvars ir aprakstīts likumā. Valēns Kants, jūs gribat atbildēt, lūdzu? Respondent. Te nav īsti uz ko atbildēt, bet šajā gadījumā Mēs saprotam, ka ir nacionālie mazākumi dalībvalstīs, nacionālās minoritātes. Nesen bija katalāņu referendums Spānijā, referendums gaidāms Skotijā. Tas viss kaut ko ilustrē, kaut ko parāda, uz kuru pusi vilciens iet, bet mums tas ir jānodala no Eiropas Savienības pilsonības jautājuma, jo eh, runa šeit ir par to, kā dalībvalsts pati sevi organizē. Un ir skaidrs, ka dalība valsts nevar diskriminēt savus nacionālos, nacionālās minoritātes, un pretējā gadījumā šis septītais pants, šī atombumba nemaz nebūtu šeit iekļauta. Bet cilvēki, cilvēkiem tas var patikt un var nepatikt, kā dalība valsts pati organizē savas lietas. Un, protams, ka pastāv Eh, dažādas eh, tādas administratīvas struktūras, dažādas iespējas ir, kā dalībvalsts regulē jautājumu ar nacionālajām uh, minoritātēm. Šogora kungs pārstāv Ungāru minoritāti Rumānijā, un viņš sacīja, ka viņš septiņus gadus bija senators parlamentā, un varētu teikt, ka Ungāru minoritāte ir pie varas šajā valstī vai ir daļa no valdošās uh, koalīcijas jau 15 gadus no 20. Un uh, arī to var novērtēt. Bet, protams, ka to, kā situācija ir izcināsies, tas ir atkarīgs no debatēm dalībvalsts parlamentā. Nevajag sajaukt kopā nacionālās minoritātes ar Eiropas saimnības pilsonību. Minoritāšu tiesības ir pamata tiesības, tās uh, regulē katra dalībvalsts, tām ir jābūt ievērotām un uh, komisijas pārstāvis pieminēja šo vairākuma spiedienu vai lielo ietekmi, un ja mēs skatīsimies tikai tādā veidā, tad Šogorkungs jums te vispār nebūtu ko teikt. Bet es gribētu uzsvērt vēl, kamēr kaut vienam cilvēkam pilsonim šajā savienībā ir problēmas īstenojot savas tiesības, ja viņa tiesības netiek ņemtas vērā, tad mums šis jautājums ir jāskaidro, nevis jādomā, galvenais, lai vairākums būtu apmierināts. Ir katra atsevišķā cilvēka tiesības ir mūsu raižu lokā. Paldies! Merci, Madame Valjāns. Paldies, Valjāns kundze. Jūs redzat, ka lūguma rakstu un uh, pilsoņu institīvas, uh, uh, um, tātad atšķirībā no pilsoņu institīvas, lūguma raksta mērķis ir tiešām ļaut vienam pilsonim vērsties pie Eiropas parlamenta un sūdzēties, stāstīt par to, kur netiek ievērots viņu tiesības. Kaišman kungs, lūdzu, Maikls. Paldies, priekšsēdētāji. Way, uh, think, uh... Es domāju, ka es varu atbalstīt tos principus, kurus pauda Valians kundze. Lielākoties problēmas, ar kurām mēs saskaramies, uh, ko minēja Sagor kungs, iekļaujas uh, tajā, ko mēs saucam par dalību valstu kompetenci, kur Eiropas Savienībai juridiski ir uh, ļoti ierobežots iespējas iejaukties un pamatiesību uh, hartas. Um, harta darbojas tikai tad, ja ir direktīvas un regulas, kas uh, ievieš to, piemēram, par diskrimināciju darba vietā. Uh, tā būtu nelegāla. Bet, manuprāt, Eiropas komisijai un padome ir daļa no problēmas. Tad, kad mums bija paplašanāšanās plašais vilnis, šobrīd ir vairāk kā pusmiljons pilsoņu, Eiropā, kuri ir bezvalstnieki. Viņu valsts nedod viņiem tiesības ceļot un pases, to varēja atrisināt Eiropas komisija un Eiropas Savienības padomu, bet viņi izvairies no šī jautājuma. Parlaments pie tā ir vairāk kārt atgriezies, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Tad, kad mēs diskutējam par Eiropas pilsonību, ir nepieņemami, ka 500 tūkstoši cilvēku pat nevar saukties par pilsoņiem un kur nu vēl baudīt tiesības, kas no tā izriet. Par šo vairākuma momentu, jā, es piekrītu, ka mums vairākumam savienībā ir jāpasniedz tie ieguvumi, kas uh, Uh, nāk no iekļaujošas sabiedrības, no daudzveidīgas sabiedrības un līdztiesīgas attieksmes pret visiem pilsoņiem. Un es piekrītu Valienu kundzei, ka galu galā uh, visas demokrātijas tiek uh, vērtēts pēc tā, kā nevis tā, kā viņi tiek, ir izturējušies pret vairākumu, pret, pret mazākumiem, pret šīm minoritātēm. Tātad visiem ir jāpārliecina, ka um, vairākumam arī nāk par labu, ja ir uh, pareizi attieksme pret minoritātēm. Un es gribētu uzsvērt, ka ļoti svarīgi ir, ka lūgumrakstu iesniedzēji pilsoņi tieši e, ierodas lūgumrakstu komitejā, lai varam uzklausīt viņus. Un tad mēs varam e, pareizi uh, atspoguļot, ko tad viņi prasa, kā pilsoņu tiesības, un visbeidzot es aicinu jūs, pirms jūs dodaties prom, paņemt, izlasīt Lūgumrakstu komitejas gada ziņojumu, lai redzētu, kādu, kādas būtiskas izmaiņas var panākt tas, ka mēs iesaistām pilsoņus. Paldies, Maikl, par šo uzstāšanos, par šo aicinājumu. Vai vēl kāds deputēts vēlas izteikties? Ja nē, tad, ja ļausiet, es kā, trīs, kā parlamentārietis arī uzstāšos trīs minūtes. Un es runāšu par to, ka ne tikai kustības brīvība. Dažkārt šajā jomā saskaramies ar problēmām, bet arī vidas aizsardzības jautājumi ir ļoti nozīmīgi un ir tuvu Eiropas pilsoņiem. Lielākais lūgumrakstu daudzums pētī komitejā ir saistīti ar vidas jautājumiem un nevis ar pārvietošanās jautājumu. Ir daudz jautājumu par šo tematu. Eiropas pilsoņi mums raksta un raksta par to, ka netiek ievērot Natūra uh, 2000 vai arī uh, direktīvas, kas uh, skar uh, putnu aizsardzību un vidas tīrību un citas. Un viņi vēršas lūgumrakstu komitejā. Bieži uh, vai parasti arī mēs rakstam lūgumraksties sniedzējiem, ka pirms vērsties pie mums viņiem ir jāizmanto visas tās iespējas, kādas ir viņiem viņu valstīs. Un tas Eiropas pilsonim ir tāds ļoti garš ceļš, jā. Es uh, zinu, ka jāizmanto uh, nacionālitātes tiesības un uh, likumdošanas normas un subsidaritātes principi jāievēro, bet tajā pašā laikā vajadzētu un nu, tā kopā padomāt ar dalību valstīm, dalību valstu likumdošanu, kā varētu šos termiņus nedaudz saīsināt un lai palīdzētu ātrāk pilsoņiem. Ir daudz petīcijas iesniedzēju, kas, kā Mihāls teica, vēlas tieši ar mums tikties, un mums, diemžēl, jāsaka, un viņi ir vīlušies, tad, ka. Uh, ir pārāk ātri tagad vērsties pie mums. Lūdzu, izsmeļiet visas iespējas jūsu dalībvalstīs, un tad, at, tad jūs varat vērsties pie mums, un tad mēs redzēsim, ko mēs varam uh, darīt, uzdodot jautājumu komisijai. Gaidām tad arī komisijas uh, atbildi. Nu, tas ir tāds ilgs process. Tātad vīdes jautājumi, kas ir tie uh, daudz skaitlīgākie pētī komitejā. Un otrkārt gribēju uzsvērt to, ka aizstāvot Eiropas pilsoņu tiesības. Mediātora loma katrā valstī ir uh, ārkārtīgi nozīmīga. Tas ir kas nu, tiešām ļoti nozīmīgs. Un mēs daudz uh, sadarbojamies ar nacionālajiem mediātoriem, uh, Eiropas mediātoriem, kas katru gadu iesniedz ziņojumu par savu darbu un kas kopā ar pētīciju komiteju veids izcilu darbu. Diemžēl ne visās dalībvalstīs ir mediātors. Lūgumrakstu komitejā mēs īpaši saskaramies nu, burtiski ar kliedzošiem gadījumiem. Nu, piemēram, sekojuši uh, temats uh, Vācijā Jugendamt, uh, tad, kad uh, pilsoņi šķirs no divām valstīm, un tas skar tieši Vāciju. Daži eh, gadījumi ir arī no Dānijas, bet nu no lielākoties no Vācijas, kur netaisnība tiešām tiek lemta. Un to varētu atrisināt, ja būtu eh, mediātors Vācijā. Un tas, ka tāda nav, tātad divās valstīs eh, no 27 tāda nav, tas mūsu laikā, man liekas, aizstāvot Eiropas pilsoņu tiesības absolūti neadekvāti un arī tas kavē Eiropas pilsonības pozitīva attīstība. Tas nav īsti jautājums, un varbūt jūs gribat to arī uh, uh, komentēt, bet nu, tā ir piezīme uh, pēc uh, darba, kas ir veikts uh, pētī komitejā. Ja neviens neuzdos jautājumu par to, tad tagad došu vārdu uh, no zāles. Kas vēlas uzstāties? Lūdzu, kas vēlas uzstāties zālē? Divas minūtes. Ekon komiteja lūdzu. Economic and Social Committee. Andrs Gobiņš, Eiropas kustības pārstāvs, un uh, es gribētu sniegt divus piemērus, kā šis pilsoņu gads varētu būt veiksmīgs un piedāvājums sadarbībai. Es domāju, ka veiksme ir saistīta ar integrētu pieeju. Ne tikai par šķēršļiem runājot, bet tas ir arī uh, cieši saistīts ar otro diskusiju, kas ir paredzēta pēcpusdienā par aktīvu pilsonību, kas ir saistīta ar tiem šķēršļiem, kas pastāv uh, mobilitātei un aktīvai pilsonībai, bet es domāju, ka prioritātes patiesībā ir saistīts ar aktīvu pilsonību. Kā mērīt uh, veiksmi? Uh, pirmkārt gribētu teikt, ka nevajadzētu būt otrās šķiras eh, pilsoņiem Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka Kiprā joprojām cilvēki nevar brīvi eh, ceļot savā valstī, un mums vajadzētu kaut ko darīt šajā gadā, lai to mainītu. Mēs zinām, ka ir pilsoņi manā valstī Latvijā, kas eh, saņem pusi no tām subsīdijām lauksaimniecībā, ko saņem citu valstu lauksaimnieki, un viņiem ir jācīnās tajā pašā konkurences cīņā ties, eh, visā Eiropas Savienībā, un tā atkal viņiem ir jāemigrē no savas valsts, lai kļūtu konkurētspējīgiem un lai izmantot vienotā tirgus eh, labumus. Pilsoniskās sabiedrības eh, finansējums, kas tad esam mēs šeit Briselē, vai tie ir tie cilvēki, kas parasti ierodas, vai tie ir cilvēki, kurus uzklaus Latvijā, Kīprā un citur. Tas ir eh, jautājums par finansējumu nevalstiskajām organizācijām Eiropā, kas ir ļoti svarīgs, eh, ja vēlamies atrisināt šīs lietas. Otrs punkts, eh, kas tiks vērtēts Uh, būs vai būs šķi, otrās šķiras institūcijas. Es domāju, ka parlamenta loma daudzgad finanšu schēmas debatēs ir viena no svarīgākajām. Vai parlaments tiek uzklausīts, vai pilsoņi tiek uzklausīti šajās diskusijās, kas, tiek, kas notiek aizslēgtām durvīm? Es domāju, ka šis būs izšķirīgi svarīgs brīdis, kas uh, stiprinās apziņu par Eiropu tādu pozitīvā izpratnē vai arī veicinās Eiropas kritiku un uh, nacionālismu un tam līdzīgas lietas. Divi sadarbības piedāvājumi. Manuprāt, viens no svarīgākajiem uh, brīžiem uh, iesaists politikā būtu organizēt agoru par aktīvo pilsonību, lai pilsoņus uh, uzklausītu parlamentā, droši vien kopā arī ar uh, ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Un uh, es ceru arī, ka tur NVO aliansei uh, būtu tur lielāka loma, kas apvieno 56 asociācijas, kas nav pārstāvētas šobrīd ne šajā panelī, ne pēcpusdienā, tās vajadzētu iesaistīt. Un otra lieta, kas arī ir ļoti svarīga, ir uh, labāka uh, starpinstitūcijas sadarbība. Zaļā grāmata par 11. pantu. Šie šķēršļi, ko jūs minējāt, tos varēs atrisināt tikai tad, ja visas uh, E, institūcijas sadarbosies. Visām ir jāapsēžas pie sarunu galda, ir jābūt labākai pārvaldībai, labāk ir e, jāīsteno tas, kas ir pausts 11. pantā, proti, ka pilsoņi ir katra lēmuma centrā, un šobrīd pārāk daudz kas notiek e, aiz slēgtām durvīm, gan nacionālā, gan šeit Eiropas līmenī padomē un arī citās institūcijās. Uh, tas viss ir eh, pārāk fragmentēti, pārāk grūti pilsoņiem visam izsakot. Eh, veidosim kopīgu platformu, lai varam komunicēt un uzklausīt pilsoņus. Tas varētu būt tāds veiksmes stāsts šajā gadā. Paldies! Merci beaucoup pour euh, vos... Paldies par jūsu priekšlikumiem un uzstāšanos. Jā. Šīs diskusijas eh, par daudzgadu finanšu plānu ir ļoti nozīmīgas, un jūs redzat, ka šo diskusiju laukā un arī mm, diskusiju laukā par pilsonību ir nepieciešama lielāka uh, Eiropas uh, iesaiste, un parlaments prasīja lielāku budžetu, lai šos mērķus īstenot uh, padome atteica, kas nozīmē, ka, nu jā, šeit ir tie jautājumi uh, diskusijām, un par tiem diskutēsim arī vēl nākošo mēnešu laikā. Liela daļa no uh, parlamenta darba tam ir uh, veltīta. Anna Marija, jūs gribētu uzstāties? Uh, tāties. Es ļoti daudz jauna uzzināju un gribu pateikt divas lietas. Es uh, lepojos ar to, ka esmu depi, deputāte tādā ziņā, ka mēs veidojam sabiedrības viedokli un izceļamies ar to, ka vēršamies pret jebkādu veidu diskrimināciju. Uh, un, uh, Runa ir ne tikai par cilvēkiem, kas izmanto pārvietošanās brīvību un šķērso robežas, bet par visiem. Un vēl, manuprāt, atbildēt uz jūsu jautājumu, mums ir jārīkojas aktīvāk, arī samazinot birokrātiju, pātrinot procedūras, lai cilvēkiem tomēr nebūtu vēl jātērē laiks. Un komisija mums atgādināja, ka ir rīcības plāns, kas tiek jau īstenots un kas tiešām uzlabo pilsoņu iespējas, piemēram, zilā karte, profesionālo kvalifikāciju atzīšana. Es varu jums jautāt, kur kurš no jums zina, kas ir iekšējā tirgus informācijas sistēma. No tās ir iespējams gūt lielu labumu, daudz priekšrocību, Un mēs tiešām esam, mums ir daudz iespēju, esam arī daudz darījuši, lai uzlabotu cilvēku iespējas, uzlabotu viņu situāciju. Un raugoties uz jūsu priekšlikumu, mēs ar to iepazīsimies rūpīgi. Šis uh, pilsonības gads ir iespēja informēt cilvēku vēl daudz vairāk par to, ko mēs darām. Zviedrijā uh, Nebūtu nedaudz cilvēku vēlas būt Eiropas pilsoņi. Viņi grib būt zviedri ar savām tiesībām. Un, manuprāt, ja mēs tā ignorēsim šos uzdevumus, ja pilsoņi mūs uztvers kā tādu apdraudējumu savai zviedru identitātei vai savai nacionālajai kultūrai, identitātei vai tradīcijām, Ja mēs nespēsim no šī, uh, no šī apdraudējumu kaut kā tomēr tikt laukā, uzlabot savu reputāciju un slavu, bet tiešām parādīt, ka mēs īstenojam saukli vienoti daudzveidībā, Tas nozīmē, ka mums ir vienlaikus arī ļoti jārespektē dalībvalstu vietējās tradīcijas, identitātes un tā tālāk. Un tad arī Eiropas Savienības pilsonības projektam būs labāks izredzes. Paldies, un jau ievied vārdos es teicu, ka nu, tas ir jautājums ne identisks nacionālitāšu jautājumam, un ir ļoti būtiski par to runāt, un ir ļoti būtiski veicināt daudz kultūra apmaiņu, un tas arī ir šeit parlamentā ļoti nozīmīgi. Lūdzu, kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs Katrīna, kas žurnēn no Pārīzes uzstāšos pēcpusdienā. Bet tas, ko es gribu teikt tagad, tas ir par diskusiju, kāda tā ir šobrīd. Es gribu tiešām uzsvērt, un par to jau runāju šodien no rīta, bet tas ir tāds principāls jautājums. Es gribu uzsvērt to, ka mums jānošķir jautājumi, kas ir tieši saistīta ar uh, Eiropas pilsonības uh, jautājumu, kā Māstrihtas uh, eh, jaunu instrumentu un ekonomiskās tiesības, kādas mums ir, vai esam pilsoņi vai nē. Tom nav nozīmes, mums ir šīs ekonomiskās tiesības jau kopš Romas līguma noslēgšanas, un par to mums nav uh, nepieciešama jauna noteikuma. Tas, kas ir nepieciešams, tie ir labās prakses piemēri, kurus mēs varētu labāk ieviest un varētu virzīties uz priekšu. Bet nu par tādām ļoti konkrētām runām. Pati esmu jurista, bet esmu ļoti norilpējusies par to, uh, ka likumdošanas kļūst aizvien vairāk un vairāk, un pat mēs jau uh, zaudējam pārskatu. 47 lapas puses direktīvā tas arī mums ir sarežģīti to saprast, bet kādam, kam nav juridiskās izglītības, nu, tas praktiski ir neiespējami. Un otrs, par ko gribu runāt, bija pārsteigta, un varbūt, ka nebija pietiekami uzmanīga, bet bija pārsteigta neuzklausot par solvitu. Uh, neviens uh, par to nerunāja. Pirms toties pie Mm, uz tiesu un uh, ļaut likt um, tiesnesim, mums jāizmanto visi tie alternatīvie uh, instrumenti, kāda ir strīdu risināšanā. Prakse uh, 20 gadus strādāja un mēs izmantojām solvit instrumentu mūsu ekonomisko tiesību īstenošanai tas ir nu, tiešām ļoti efektīvs līdzeklis. Es neesmu redzējis pēdējo statistiku, bet um, tajā laikā, kad strādāju, 85 līdz 90 procentu no jautājumiem, kādi tika iesniegti Solvit, tika atrisināti pirms šādas tālākas strīdu izšķiršanas. Tātad mums jāizmanto visas šīs iespējas. Nevis jāmēģina, nu, burtiski tādu tā kā vēl lielāku likumdošanas aktu jautājumu risināt. Paldies! Paldies, paldies par jūsu teikto. Vēl kāds vēlas uzstāties, lūdzu. Papa Kristopulus, mans vārds esmu asociācijas priekšsādātājs. Tā ir nevalstiska organizācija Eiropiešu pasaulē. Mēs apvienojam Nacionālās asociācijas pilsoņiem, kas ir izbraukuši no viņu valstīm, un gribu uzstāties runāt par jautājumu, kas uh, um, nav risināta. 35 miljoni e- ES pilsoņi dzīvo ārpus ES robežām un ir ES pilsoņi un ļoti maz, kas tiek darīts šo pilsoņu labā. Tikai konsulārā aizsardzība ir. Tas jautājums ir pieņemts, bet, nu, vienalga arī šajā jomā daudz kas vēl ir jādara. Nav tādas, nu, kaut kādas praktiskas vairāk darbības arī lielās valstīs. Viens piemērs šiem pilsoņiem ir grūti, piemēram, balsot par Eiropas parlamentu. Un e-balsošana būtu, piemēram, ļoti laba ideja un vienkāršot viņu iesaiste ne tikai šiem cilvēkiem, bet arī uh, citiem pilsoņiem, kas ir izbraukuši no savām valstīm. Un tādi specifiski priekšlikumi. Es domāju, ka mēs, piemēram, uh, jautājumi, kas ir risinām ar pilsoņiem, kas ir izbraukuši. Mums ir uh, daudz dažādas uh, aģentūras, kas nodarbojas ar dažādiem jautājumiem. Un es domāju, ka būtu labi, ja būtu tāda izpildu uh, eh, aģentūra Eiropas līmenī. Merci pour ces propositions. Paldies par šiem konkrētajiem priekšlikumiem. Thank you very, very much, Philip. Um, Paldies, Filip. Gribu reaģēt uz vairākiem jautājumiem, kas ir saistīti. Un arī atsaukties uz Annas Marijas teikto. Ja mēs darbojamies Eiropas saimnības līmenī, tad problēmu rada tas, ka dalība valstīs nezinu, kāpēc Eiropas saimnība tiek prezentēta kā problēmu radītāji, nevis risinātāji. Un tas, ko mēs šeit darām vai balsojam, tas vienkārši tiek pieņemts zināšanai, bet cilvēki nezina, par ko ir bijušas debates ministru starpā viņu dalību valstī, kā šīs debats ir notikušas, un jāapzinās, ka būšana, tad vai šī zviedru vai britu identitāte nav pretrunā um, Eiropas Savienības pilsoņu projektam. Cilvēkiem ir jābūt iespējai vai jābūt informācijai par to, ko, ko un kā viņu pārstāvji dara un balso Eiropā, lai varētu arī no viņiem prasīt atbildību. Un tas nekādā veidā neatšķirs no tā, kāda atbildība tiek prasīta no uh, cilvēkiem, kas pilsoņus pārstāv dalībvalstīs. Un ja mēs to ne, ne, nedabūsim gatavu, tad uh, nu, ir pamats pesimismam. Runājot par iekšējo auditu, tam ir jābūt vienkārši kā kontrolas instrumentam, bet kā institūcijām mums šeit ir vēl daudz darāmā. Ja mēs gribam, lai likumdošanas būtu mazāk, tad debatēm ir jābūt tādām atklātām starp ministru padomi un parlamentāriešiem, ko paši esam ievēlējuši. Un tas arī būtu šis loks vai šī kolēģija, kas lemtu par to, vai vajag vēl likums, vai pietiek ar tiem, kas ir. Un Eiropas komisijas ziņā ir tikai piedāvāt iniciatīvas, un ja likuma devējs neatbalstīs un neko nedarīs, tad tas viss ir vienkārši sasmērēts papīrs. Mums ir jājautā cilvēkiem, kā viņi domā, kur tad atrodas vara, varas īstenotāji. Un runājot par uh, informāciju, ko mēs esam tā kā ieguvuši, manuprāt, cilvēkiem, cilvēki bieži vien redz, ka, vai uzskata, ka viņu ievēlētie cilvēki neizceļas ar lielu varu attiecībās ar Briseli. Ir jau diezgan viegli sameklēt uh, Uh, vainīgo, bet ja cilvēks ierodas citā dalībvalstī un vēlas gan strādāt tur, gan dzīvot, gan izmantot sociālo apdrošināšanu, tad mums ir tomēr jātīst šis Eiropas projekts, lai mēs varam lepoties ar to. Paldies, uh, Mihēl. Nu, protams, nu, ne katrs Eiropas pilsons varēs vērsties e-, ES institūcijās, lai nu, varētu vismaz uzdot jautājumus. Bet, nu, protams, šīs diskusijas viss ir vērsts uz to, lai informācija būtu uh, dota, piemēram, solvit iespējas, mediātors, informācija par Eiropas pilsoņu tiesībām, un šo, šai informācijai jābūt aizvien vairāk sniegtai, bet Eiropas parlamentam ir ļoti atvērtas diskusijas, uh, viss tiek aprādīts, uh, balsojumi ir atklāti, un šeit Eiropas parlamentā mēs redzam, ka ir ļoti daudz uh, caurskatāmības, tiešām Eiropas parlamentā jūs uh, uh, to redzat, un un tas ir, par to ir jārunā, par to ir jāatgādina, jo tas nevienmēr tā ir. Ah, thank you. Um, my name is Hans Munder. Run... Paldies, man uh, sauc Hans Munders, un uh, es galvenokārt strādāju informējot par Eiropu. Un tad, kad es skatos apkārt šajā zālē, redzu cilvēks no dažādām organizācijām, lielāko daļu no viņiem zinu, jūs esat deputāti, un uh, lielākāties cilvēki pazīst jūs, un problēma, ir, ko saskaros runājot ar parastajiem pilsoņiem pēdiņās, ir tas, ka viņus e, neinteresē Eiropas Savienības likumdošana, bet tas nav tas jautājums. Viņi grib zināt, kas viņiem ir e, labs un ka. E, tātad viņi grib saņemt informāciju īsi un jaukā veidā. Un tas, ko mēs darām, tad, kad es lasu sociālos medijos, ko mēs eh, sakām, mēs dodam tādu ļoti konkrētu, bet tādu sausu informāciju un ir ļoti sarežģīti bez augstākās izglītības to izlasīt, un tas ir arī garlaicīgi. Un viena no lietām, ko eh, mums vajadzētu mainīt eh, turpmākajos pusotra gadu laikā, ir tas, kā mēs runājam un par ko mēs runājam. Un pirms mēs sākam domāt par to, kā izskaidrot cilvēkiem, uh, Eh, to, cik labi ir viņu dzīve, mums vajadzētu vispirms eh, padomāt par to, kādu veidu saziņu mēs eh, vēlamies. Sociālajie mēdīji nav uh, risinājums, tas ir tikai instruments, gan rādio, gan televīzija joprojām pastāv. Un mums ir uh, jādomā, kāda veida komunikāciju vēlamies veidot. Tātad tas ir kaut kas, par ko mums visiem ir jādomā, ne tikai Eiropas parlamenta deputātiem vai komisijai, bet arī mums, kas sēžam šeit, jo uh, mēs visi taču zinām, kāds ir mūsu darbs. Paldies! Euh. Paldies par jūsu vārdiem! Mm, mēs piekrītam jūsu viedoklim. Komunikācija ir ārkārtīgi nozīmīga arī pedagoģiska apsvēruma dēļ, un ļoti daudz uh, ir rakstīts, ir dažādi darbi par komunikāciju par šo tematu, un daudz didaktisko materiālu ir, jā, uh, ir pieejam pat jauniem bērniem. Pat bērniem, bet nu, jautājums ir par to izplatīšanu, un, piemēram, manā uh, reģionā ir Info Eiropa. Uh, informācijas punkts, un uh, tas uh, ir iespēja tikties uh, ar skolēniem, ar Eiropas parlamentu mm, deputāti tieks ar pilsoņiem, Un ir labi izdevumi, bet ne pārāk labi e, izplatīti, jūs runājat par plašsaziņas līdzekļiem. To loma ir ārkārtīgi nozīmīga, dominējoša, bet es domāju arī, ka ir tāds pretspēks, kas ir ļoti būtisks mūsu dalībvalstīs. Un tā ir nacionālā politiskā klasē. Un ļoti bieži šie politiķi, kas strādā nacionālās līdzekļos, viņus uzklausa plašsaziņas līdzekļi, un pilsoņi tos vairāk uzklausa nekā eh, Eiropas parlamenta eh, deputāts, un viņi bieži nomēl no ES institūcijas un eh, prezidentē tādas, nu tā kā kaut ko ļoti sarežģītu, burtiski tā kā tā sarežģītu rūpniecības iestādi, sarežģīti to būtu saprast, un uh, dažkārt mm, atspoguļot to arī kā kaut ko bremzējošu uh, pilsoņiem. Es domāju, ka visiem, kas, ko tas skar, ir jācīnās, lai tas būtu, lai, nu, vairāk patiesas informācijas būtu sniegts par ES, par ES pilsonību arī. Vai jūs vēlaties atbildēt? Jā, jūs vēlaties atbildēt. Vēl lūdzu, divas minūtes. Es jums piekrītu, bet ko es gribu uzsvērt? Turpmākajā gadā vai ilgāk cilvēkiem ir jāparāda, ka Brisele nav tikai kaut kas, ko uztvert negatīvi. Tas ir jādara visos līmeņos, un komunikācijai uh, ir jābūt uh, tādai, kas aizsniedz cilvēkus, parastos vienkāršos cilvēkus. Uh, un cilvēkiem ir jābūt iespējai uzdot jautājumus, vienalga kādi tie būti. Piemēram, pirmais varbūt varētu ienākt prātā cilvēkam pajautāt, kāpēc Briselē ir tik daudz birokrātu, gan patiesībā to ir mazāk nekā Birmingems pilsētas administrācijā. Uh, vienkārši ir jāparāda, ka mēs, ka Brisele spēja nolaisties līdz cilvēku saprašanas līmenim. Šeit ir kaut kas jāmaina, jāatgriež pie saknēm. Tā varētu teikt, jārunā ar cilvēkiem, jāuz, jāklausās viņu jautājumos, jāatbild uz tiem. Un nekas arī nevar notikt, ja nav, ja mēs neesam gatavi uzklausīt kritiku. Merci. Uh, Frank Benyon, a senior fellow at the European Union. Franks Benjons pārstāv Eiropas uh, institūtu, institūtu Florencē Paldies par šo iniciatīvu. Ko es gribētu sacīt? Šodienas paneļa diskusijas nolūks ir stiprināt Eiropas Savienības pilsonību, bet, kā teica Alisona Makdonalda, tas ir ļoti tā abstrakti, vispārīgi formulēts līgumos. Suverēnajām valstīm ir tiesības uh, ievēlēt parlamentus, ievākt nodokļus un tā tālāk, un Eiropas Savienībai šādu tiesību nav. 20. pantā ir sacīts, ka cilvēkiem ir iespēja pārvietoties un uzturēties citās valstīs. Mēs par to šodien runājām, bet tas attiecās tikai uz trim, četriem, varbūt pieciem procentiem no visiem iedzīvotājiem. Otrē, 20. panta otrais elements ir iespēja vēlēt un uh, kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, un ir arī teikts, ka šie elementi ir tādi kā starp citu, bet kas tad varētu būt šeit, kas varētu nākt klāt? Reģionu komitejā uzstājoties Viviana Redinga novembrī runāja par to, ka cilvēki gaida no Eiropas konkrētus rezultātus. Un nevienā no dokumentiem, ar kuriem iepazinos, neesmu redzējis konkrētu tiesību uzskaitījumu, konkrētas tiesības, ko ir iespējams īstenot, iespējams pieprasīt, un pēdējo desmit gadu laikā dažādos sektoros, piemēram, um, uh, gaisa satiksmē, Eiropas Savienība ir pieņēmusi normu, ka cilvēkiem pienāks 500 eiro kompensācija, ja notiek kāds, kāds, ja šis lidojums nenotiek kā iecerēts, tad bija arī regulējums attiecībā uz viesabonēšanu. Gandrīz par pusi samazinājās viesabonēšanas maksa. Un vēl kā ļoti būtisku sektoru varētu uzsvērt veselības aizsardzību, kur tagad jebkurš Eiropas saimnes pilsonis var ārstēties citā valstī un saņemt, uh, tad sekt šos izdevumus pats savā apdrošināšanā. Ja cilvēks sēžot uz dīvāna, skatās uz savu telefonu rēķinu, viņam ir iemesls teikt, vai cik labi tas atkal ir mazāks, tad var jau tas viss, to visu var uztvert kā Eiropas Savienības elementus, kas veicina tādu solidaritāti starp Eiropas Savienības pilsoņiem. Un visi šie gaisa satiksmes vai telekomunikāciju uzņēmumu pilsoņi, viņi visi bauda tiesības, kas veido daļu no Eiropas pilsoņu tiesībām. Eiropas Savienībā ir šie divi lielie spēlētāji - Eiropas komisija un Eiropas parlaments, kam ir jāsadarbojas. Uh, Ja jūs braucat uz Zaventēm, jūs redzat lielu plakātu, kur uz viena ir rakstīts par lidmašīnu pasažieru tiesībām kaut kas, ko ir izdevis parlaments, un ir cits plakāts, kur ir kaut kas no komisijas. To visu ir nepieciešams apvienot. Un vēl kāds teica, ka informācijas ir ļoti daudz. Mums tiešām vajadzētu varbūt varētu apņemties darīt kaut ko vienu reizi nedēļā, piemēram, veselības aizsardzībā, un tad informēt par, par to, kas ir izdarīts. Paldies! Oh, Ļoti interesanti. Paldies, paldies par to, ka uzstājāties. Es redzu, ka ir vēl citi jautājumi. Jā, lūdzu, jums vārds. Dāmas un herri, man nāmas Jens Bārgans, ich komme aus. Jens Bārgans, Vācija, Diseldorfa. Gribu turpināt to, ko teica viens no runātājiem un tāda. Vispārēji pazīme par pilsoņu Eiropu. Pirms divām nedēļām ASV prezidents uzstājās ar ikgadējo runu par situāciju ASV. savas runas sākumā viņš teica, uh, kongresa deputāti, priekšsādātāji uh, un uh, pilsoņi, brāļu pilsoņi, līdzpilsoņi. Un ja mēs uh, paraugamies uz Barauzo kungu runām, viņš uh, 2012. gadā, piemēram, not, uh, uzstājās ar tādu runu, tad konstatējam, ka viņš savus runas sāk ar vārdiem priekšstādātāji kungs, uh, cienītie deputāti, punkts no līdzpilsoņiem, nu, par, li par līdzpilsoņiem netiek runāts. Un tas, man liekas, tāds ļoti labs piemērs tam, kas šajā ES e notiek nepareizi. Ir uh, vairāk pat tādu piemēru, un es domāju, ka šeit mēs visi zālē varam uh, turpināt šo piemēru rindu, nu, paraugoties uz ES e prezidentūras darba programmām. Uh, primāri šajos dokumentos runiet par finanšu stabilitāti, ilgtspējību, drošību. Jautājums par pilsoņiem, par pilsonību Eiropā. Nu, parasti to var atrast kādā no pēdējām vietām. Un ja tas tā ir, tad mans viedoklis ir sekojošais. Es esmu uh, neliels uh, uh, asociācijas priekšsādātājs ES uh, Dīseldorfā, un tad uh, es vienkārši redzu, ka cik ļoti jūs šajās diskusijās arī nevis par pilsoni, bet par tiesisko subjektu runājat. Tas nu, viss ir ļoti. Nu, netiek viss ievērots. Es pats esmu jurists. Protams, ka pilsonis vienmēr ir uh, tiesisks subjekts bet nu ne tikai subjekts. Ja mēs runājam par pilsoņiem Eiropā, un tas ir mans vēstījums arī jums, nu nevar iet runa tikai par juridiskiem jautājumiem, tikai par uh, likumdošanas jautājumiem. Ir jārunā arī par filozofiju, par emocijām, par dvēseli. Jo visādi citādi mums ir tāda vāla Eiropa bez uh, dzirksteles. Uh, un tas ir tas, kas nav īsti pareizi. Tādēļ uh, aicinājums nevis jums, bet tikai mums visiem. Diskutēsim vairāk par to, kas notiek ārpus juridiskajām normām. Nu, diskutēsim par to, ko mēs pilsoņi gribam. Diskutēsim par to, ka mēs. Uh, gribam arī, lai Barozu kungs mūs uzrunā tad, kad viņš vienreiz gadā uh, notur runu par situāciju Eiropā. Mēs gribam, lai vērstos pie mums pilsoņiem. Es gribu teikt to arī komisijas pārstāvjiem. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Un no tā izriet arī secinājums, cik nozīmīgs un cik nopietns ir šis temats arī uh, uh, Eiropas pilsoņu gads un uh, pēdējā piezīme, uh, kas tika izteikta, man likās savādi. Ja mēs demokrātija un Eiropa ir demokrātija, tad mēs, uh, un mēs runājam par gada, uh, uh par uh, pilsoņu gada, nu tas ir tā kā, ja zvērdārs direktors uh, runātu par uh, dzīvnieku gadu savā zvērdārsā. Pilsoņa Eiropā pats par sevi saprotams ir šīs ES pamats un centrs un nevis kā pēdējais vai viens no pēdējiem tematiem par to grib runāt, bet mēs gribam, lai par mums runātu kā par vissvarīgāko. Paldies! Paldies par šo uh, uzstāšanos un uh, vēstījumu. Mēs uh, to atbalstam. Un uh, komisijas pārstāvs varētu arī, Nemits kungs varētu Barozo kungam ieteikt uh, izmantot šo, izmantot ko. Un es dažreiz runāju tā. Tas ir tā kā, nu, teiksim, dažkārt slimnīcā, kad uh, nevis par pacientiem, bet tikai par uh, pacientu numuru un uh, diagnozi runā. Paldies. Nākošais jautājums. Jā, es esmu ģenerālsekretārs organizācijā, kas jau tika prezentēta, ko prezentē pastos Dekolas kungs, tas ir eh, Eiropiešu pasaulē. Šī organizācija apkopo asociācijas no Eiropas diasporas pārstāvjiem, un mēs um, aptveram cilvēkus, kas dzīvo citās uh, valstīs Eiropas Savienībā, un arī cilvēkus, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības pasaulē. Un virkni problēmu uh, Eiropas Savienības ietvaros jau ir atrisinātas, bet tās joprojām pastāv ārpus Eiropas. Un pretstatām to, ko teica Valjāns kundze iepriekš, ir Eiropas Savienības dalība valstis, kuras diskriminē pret, diskriminē savus pilsoņus, un apvienotā karalista ir viena no tām. Pensionāri, ja viņi atstāja savu valsti, es atgādināšu, viņi ir Eiropas pilsoņi, uh, ja viņi uh, brauc prom no apvienotās karalists vai no Eiropas Savienības un apmetas dzīvot citur uh, pasaulē, viņu pensijas daudzās valstīs tiek iesaldētas tajā līmenī um, brīdī, kad viņi emigrēja. Un daudziem pilsoņiem tas var radīt ļoti negatīvas sekas pat Eiropas Savienības ietvaros. Un viena lieta, ko piedzīvoja, bija tāda, ka kāds atgriezās no Austrālijas, uh, bija tāds kā nolīgums starp apvienoto karalistu un Austrāliju, bet apvienotie karalistei bija optauts, kas uh, ierobežoja šo te uh, cilvēku iespējas ceļot Eiropas Savienības ietvaros. Ja cilvēks pārceļas uz citu valsti, viņš zaudē visu savu apvienotās karalistas pensiju. Tas, manuprāt, ir nelegāli, bet uh, E, apvienotās karalistas tiesas ir lēmušas pret šo cilvēku. Ir daudzi tādi ļoti negatīvi veidi, kā cilvēki ārpus uh, Eiropas Savienības, kas ir 35 līdz 60 miljoni, saskars ar diskrimināciju. Un viens veids, kas skar daudzus, ir šis uh, dubultās vai uh, vēl vairāk pilsonības jautājums. Uh, bieži vien, ja eh, tas ir Eiropas Savienības ietvaros, tad tā ir nav liela problēma, bet ja jūs emigrējat, piemēram, uz Kanādu, lai uh, izmantot kādu darba piedāvājumu, jums ir jābūt Kanādas pilsonim. Un, lai, ja jūs naturalizēties uh, Kanādā un zaudējat uh, savu pilsonību, kas tā ir daudzās valstīs, paldies Dievam ne visās, bet tam var būt nopietnas sekas. Uh, Šo pēcpusdienu mēs veltīsim diskusiju balsu tiesībām, un uh, tur ir daudz jautājumu, kuros tagad neiedziļināšos, bet gribētu minēt tikai dažus. Tātad ir diskriminācija pret Eiropas Savienības pilsoņiem, kur dzīvo ārpus Eiropas Savienības um, jautājumos, kuros problēmas Eiropas Savienības iekšēnē jau lielā mērā ir atrisinātas. Paldies! Paldies! Un tas ir ļoti konkrēts jautājums un arī par šiem cilvēkiem, kas dzīvo ārpus valstīm. Nemits kungs, jūs gribat atbildēt? Paldies, es gribētu tikai uzsvērt, ka tajā veidā, kā komisija raugās uz pilsonības koncepciju, tas nav tikai tāds juridisks skatījums, un tas nav aprobežos tikai ar piekto sadaļu līgumā, kas ir pilsonības sadaļa Ja jūs paraudzīsieties uz mūsu ziņojumu par pilsonību no 2010. gada, un uh, to atradīsiet arī mūsu nākamajā ziņojumā, ko publicēsim maijā, tās rīcības, kuras uh, piedāvājām, uh, 25 rīcības, ko piedāvājām šajā ziņojumā, tur ir tādi pasākumi, kas iet pat tālāk par pilsonības sadaļu. Tātad es domāju, ka tā ir, ka šī ideja par pilsonību, uh, ja to skata tikai no jurista viedokļa, ir tāds uh, diezgan abstrakts konstrukts. Bet, uh, ja mēs paraugāmies uz to, kas ir mums ziņojumā, tad uh, tur var redzēt, ka tie ir tie jautājumi, kas cerams ir arī ir svarīgi individiem šajā situācijā, integrācijas situācijā. Nu, varbūt, ka mēs panāksim, ka tur būs kaut kas labs sasniegts, varbūt nē, bet, nu, uh, katrā ziņā pieeja nav tīri juridiska. Otrakārt, es pats arī izlasīju Obamas runu par uh, savienības stāvokli. Manuprāt, tā bija ļoti laba, bet būsim godīgi. Komisijas priekšsēdētājs uh, savā runā uh, par savienības stāvokli teica ļoti svarīgu lietu, ka viņš un komisija uzskata, ka nākamajām Eiropas vēlēšanām būtu jābūt tādām, kurās uh, Eiropas komisijas eh, prezidenta kandidāts eh, eh, tiek jau pirms vēlēšanām izsludināts, ka katra partija izvirza savu kandidātu uh, Uh, protams, mēs nepiedāvājam uh, tiešas prezidenta vēlēšanas, jeb komisijas priekšsādātāja vēlēšanas, kā tas uh, ir ASV prezidenta vēlēšanas, bet es domāju, ka Redingas kundzei un Barozo kungam un visai komisijai ir ļoti svarīgi, lai jau vēlēšana kampaņā tiektu pateikts, kādi ir kandidāti komisijas priekšsādātāja amatam, lai šo amatu ciešāk sasaistītu ar Eiropas pilsoņiem. Es eh, pieņemu tātad jūsu ieteikumu, es to saprotu, tas ir ļoti labs, bet gribētu atgādināt, ka šī komisija ar priekšādātāju vietnieci Redingu un priekšādātāju Barozo piedāvā šo svarīgo priekšlikumu, kas pagātnē ir daudz apspriests, bet šoreiz tas cerams īstenosies. Un mēs tiešām ceram, es personīgi ceru, ka tā partija, kas to izdarīs, viņiem būs uh, priekšrocība, un uh, viņiem tiešām vajadzētu izmantot šo iespēju pateikt, kurš ir viņu Eiropas komisijas priekšsādātāja amatkandidāts. Merci, monsieur Lemits. Paldies, Nemits kungs. Jā, lūdzu. Thank you very much. Um, I... Paldies. Es uh, strādāju nevalstiskajā organizētajā Londonā, un arī esmu uh, aliansē par Eiropas pilsoņu gadu un uh, gribu atsaukties uz to, ko teica tikko kungs no Diseldorfas, jo es uzskatu, ka retorika un ideja par uh, tādu uh, Eiropas Savienību, kurai būtu arī dvēsele un dzirkstēle, ir ļoti svarīga. Uh, Un uh, Eiropas Savienība uh, šeit šodien nav pilnībā pārstāvēta, un ir svarīgi, lai uh, būtu šīs ikdienas tiesības pilsoņiem, kuriem viņiem būtu pieeja. Un dažas no problēmām uh, ir saistīts, piemēram, ar došanos atvaļinājumā, uh, um, ar mašīnas pirkšanu, un tie cilvēki, ar kuriem mums ir uh, saskara, ir tādi, kam ir tādas vairāk pamatvaidzības, kas tiek ignorētas, un varētu pat teikt uh, šeit, uh, ka tā ir. Un uh, lielākā problēma, ar ko saskaros, uh, ir uh, cilvēki, kas ir vai nu no romi vai bezpajumtnieki, un viņiem ir uh, problēma, ka viņiem nav pieeja labnai administrācijai. Tā nav tāda ļoti pievilcīga lieta, par ko runāt, bet tas, diemžēl, negatīvi ietekmē viņu dzīvi, un tas ir uh, tiešām problemātiski, ja jums ir jāsaskars ar iestādi, kas pat um, neņem vērā, ka jūsu valsts, izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalība valsts, un arī pieeja uh, re rezidents dokumentiem direktīvā tiek noteikts sešu mēnešu limits, un uh, manā ikdienas darbā um, šis limits uh, vēl ir jāsasniedz uh, šīm robežu aģentūrām ar lietām, kur man ir bijuši saskars. Man ir um, viena lieta, kura cilvēkam pase ir tā kā nolaupīja trīs gadus kādu vietējo iestādi, tur viņa pasi, un viņš nevar, viņš ne, viņa nevar piekļūt savām uh, sociālajām tiesībām, un viņas dzīve ir ļoti sarežģīta, jo ir šīs milzīgās uh, vilcināšanās, kavenā, kavēšanās viņas lietas izskatīšanā. Un tas arī um, rada barjeras, tas barjeras rada vietējās iestādes, un cilvēkiem nav pieeja sociālajiem uh, um, pakalpojumiem un arī, piemēram, nacionālās uh, apdrošināšanas numurs uh, tiek uzspiest cilvēkiem apvienotajā karalistē, ja viņi grib saņemt kaut kādus sociālos pakalpojumus. Žēl, ka Kašman kungs devās prom, bet, manuprāt, tas, ko viņš teica, um, ir ļoti pareizi, ka tiek vērtēts tas, kā sabiedrība uh, izturs pret minoritātēm un ir jāstrādā ar vietējām iestādēm, bet es e, gribētu, e, lai mēs vairāk par to runātu. Vai mēs runājam par vietējo iestāžu darbinieku apmācību, vai par to mēs runājam, vai mēs runājam par uh, tiesvedību. Es nedomāju, ka mums vajadzētu uzsākt pārkāpumu procedūras vai kaut ko tādu apmēru, tādā apmērā, jo, manuprāt, Makvina kungs minēja to, cik relatīvi vājs ir individs attiecībā pret uh, struktūrām, jo uh, nebūtu uh, jāizraisa uh, pārkāpuma procedūras, lai jūsu tiesības tiktu ievērotas, bet tiešām ir milzīgs, uh, milzīga plaisa starp to, kādas ir noteiktās tiesības un praktiski pieejamās tiesības. Tad, tad es gribētu, lai mēs vairāk parunātu par to, kas tad tieši konkrēti uh, tiks uh, darīts, strādājot ar uh, vietējām iestēdām. Uh, un lai palīdzētu tiem pilsoņiem, kas šodien šeit nav pārstāvēti. Merci, Anna Marija. Paldies, tagad Anna Marija. In, uh, working quite a lot on the, at least on the governments of the Mēs strādājot pie kopējā tirgus, nu, mēs cenšamies sadarboties ar vietējām iestādēm, nevis kaut kā vērsties pret tām. Uh, lai cilvēkiem, cilvēki varētu tās labāk izmantot. Un lai katrā mazā ciematā, jebkurā Eiropas stūrī, būtu arī labāk saprotams, ko dara um, Briselē, un arī, lai ex ante tas būtu saprotams, kā tam, kas notiek šeit, kā tas iespaidos cilvēku dzīvi ikdienā. Un Tas sevišķi attiecās uz direktīvām, un rezultāti mēs būtu ārkārtīgi atšķirīgi. Pirms dažām nedēļām Zviedrijā cilvēki nevarēja nopirkt autobusu biļetes ar SMS, jo noteikumi par to, ka ir jāatvieglina viss šī pirkšanas procedūra, ir pieņemta un tas viss ir, bet vienkārši īstenošana un cena biļetē ir 3 eiro. Tātad šeit šie ierobežojumi saistījās ar to, ka pastāvēja bažas par naudas atmazgāšanu. Un, un tas radīja ļoti lielas problēmas daudziem cilvēkiem pēkšņi. Un tas ir piemērs, ka jābūt arī tādai ļoti labai sadarbībai starp Eiropas līmeni un vietējo līmeni. Un mēs šeit dalām savu atbildību, cenšoties uzlabot cilvēkiem, atvieglot cilvēkiem ikdienu. Uh, Un, kad es atgriežos Zviedrijā, es atkal dzirdu, jā, ja kaut kas nesanāk, vainīgi ir Briselē izstrādātā likumdošana. Un to visu var mainīt, nevis uh, ceļot prasību tiesā, bet gan labāk sadarbojoties. Un vēl gribu pateikt vienu lietu. Kāpēc cilvēki, kas strādā dalību valstu, uh, uh, institūcijās saucās politiskie konsultanti, bet mēs šeit Briselē visi tiekam dēvēti par birokrātiem. Kā tad mums izdosies arī uzlabot uh, savu reputāciju vai savu šo tehnokrātu slavu, ja valsts līmenī mēs uh, tiekam tikai šādi saukti. Mēs paši pārstāvam Eiropu. Uh, Visi, ne tikai tie, kas sēž priekšā. Jūs visi, kas sēžat zālē, jūs tikāt arī uzaicināti savu nopelnu dēļ. Paldies par sniegtajiem komentāriem. Paldies, došu vārdu jums pēc brīža. Uh, Gribu atbildēt sievietē no apvienotās karalistes. Komisijai mums ir visi šie instrumenti, ieskaitot arī līguma laušanas procedūru. Runāt par apvienoto karalisti un grūtībām, ko jūs aprakstījāt. Nu, šeit, šeit arī notiek pārkāpuma procedūra, kas attiecas saistās ar Rumāniju un Bulgāriju, un ne tikai uz apvienoto karalisti. Bet mums ir cilvēki gan jāapmāca, gan arī jāpārliecina, uh, cilvēki, kas strādā vietējās iestādēs, ir jāpārliecina, ka viņu interesēs nav sarežģīt lietas vai radīt problēmas. Ja runa ir piemēram par pieeja veselības aizsardzības pakalpojumiem, kad nav arī īpaši laika, ja kāds cilvēks ir saslims un palīdzība ir vajadzīga. Bet smagos gadījumos Mēs turpināsim vērsties tiesā vai no ar pārkāpumu procedūru, vai arī izmantojot dalību valstu tiesnešu tiesvedības iespējas. Solvit, protams, ir brīnišķīga iespēja, bet negribu arī teikt, ka Viss, kas nu ir labs bijis, ir noticis pateicoties Eiropas komisijai. Ļoti liels nopelns ir jebkuram dalībvalsts tiesnesim, kurš korekti īsteno, korekti piemēro likumdošanu, kas saistās ar tiesību īstenošanu. Tieši tiesnesis palīdz pilsoņiem īstenot savas tiesības, informē viņu par instrumentiem, kādi ir viņa rīcībā. Paldies. Valjana. Paldies, tagad Valmēna. The... Gribu tikai īsi komentēt, jo mēs jau uh, nediskutējam tikai par Eiropu kā projektu vai subsidiaritāti vai iekšējo tirgu. Tas viss pats par sevi ir pelnījis atsevišķu pasākumu, bet ja mēs runājam par pilsonību, tad to nevajadzētu interpretēt kā Briseles pilsonību pēdiņās. Runa nav par pilsoņu grupu, kas ievēro Eiropas tiesības. Eiropas pilsonība ir pilsonību summa, ko bauda cilvēki no dalību valstīm. Tā ir dalībvalsts pilsonība plus vēl tiesības un noteikumi, kas paredz, ka tiek respektēts un ievērots cilvēku tiesības, kad viņi apmetas citā valstī. Klāt nāk arī iespēja piedalīties un kandidēt vietējās pašvaldību vēlēšanās. Uh, Apzinieties, ka runājot par Eiropas pilsoņiem, mēs nedomājam kādus īpašus pilsoņus. Tie ir visi dalībvalstu pilsoņi. Un tā nav tāda Briseles pilsonība, jo Brisele nu ir tā kā galvaspilsēta pēdiņās. Es nerunāju par Beļģijas Briseli, bet gan par institūciju Briseli. Tā nav Eiropas Konstantinopole vai senā Roma. Ne vienkārši tā ir vieta, kurā cilvēki cenšas pilnīgot iekšējo kopīgo tirgu, un nav tā, ka dalībvalstu valdības ir mūsu ienaidnieki, un mēs visu zinām uh, labāk. Vienkārši gribēju mazliet uh, tā iztaisnot šo iespēju, kas varbūt būtu radies. Merci, Valian. Je voudrais dire pour revenir sur les procédures. Paldies. Tagad par pārkāpumu procedūru. Nu, tās ir ļoti dažkārt liederīgas. Piemēram, pagājušajā nedēļā Galīcijā bija uh, tādu izmeklēšanu mēs no turienes saņēmām ļoti daudz lūgumrakstus, sanākie ir iesniegti pirms 20 gadiem, un komisija aizsāka pārkāpuma procedūru pret Spāniju, lai vietējās un a, pašvaldību iestādes a, sāktu mainīt situāciju un lai konkrētos projektos savādāk rīkoties. Un, ja nebūtu visu Eiropas pilsoņu aktīvas rīcības, vietējo organizāciju vietējas rīcības, zvejnieki, kas aktīvi rīkojās, kas strādā piekrastes rajonos, ja nebūtu viss šīs aktivitātes, tad es domāju, ka šīs lietas nebūtu uh, mainījušās un ka vietējās iestādes uh, nebūtu mainījušas savus darba veidu. Tātad šī pārkāpuma uh, procedūra nav tas, ko mēs noteikti vēlamies, bet nu, tas ir tas uh, līdzeklis, ar kur izpēdot situāciju. Diemžēl vietējās iestādes strādā ar lielu novērošanos, bet vēlreiz es gribēju vienkārši atsaukties uz šo pārkāpumu uh, procedūru. Un pēdējais runātājs lūdzu jums vārds. Foundations. Um, Commissioner Redding said citizens expect concrete results. Redings kundze teica, ka pilsoņi gaida konkrētus rezultātus, tiek citēti piemēri, kā lētāk viesavanēšana un tiešsaistes atvieglojumi, bet pilsoņiem, kuri nepārvietojas, kas dzīvo varbūt nelabilākos reģionos dalībvalstīs, es gribētu aicināt uh, šajā pilsoņu gadā, runājot par pamattiesībām, arī uh, tiek pārkāptas Roma tiesības, piemēram, viņiem nav pieeja veselības aprūpē, ir segregācija izglītībā un viņi nevar piekļūt uh, mājokļiem, tad uh, ir arī rasisms. Es gribētu aicināt šajā pilsoņu gadā uh, pievērst uzmanību pamatiesību pārkāpumiem un nespējai ievērot ANO hartas principus Eiropas Savienības dalību valstīs. Paldies! Merci pour votre intervention. Paldies, ka uzstājāties, bet jūs zinat, ka uh, Romu jautājums ļoti bieži tiek skatīts mūsu diskusijās, tas atgriežas darba kārtībā un ir uh, dažādi rīcības plāni par šo jautājumu var daudz ko teikt, bet es varu tiešām jums teikt, ka pat ja situācija nav perfekta, tad viņu jautājums bieži vien tiek ievērots. I'd like to pick up on that last. Es gribētu atsaukties uz pēdējo punktu, kas tika teikts. Es esmu no Eiropas Čigāna informācijas biroja, kas pārstāv Čigāna tiesības Eiropā Valians kundze jau minēja vienu no būtiskiem izaicinājumiem, kas bija šīs Romu izraidīšanas gadījums no Francijas. Mūsu birojas ir atklājis arī, ka Roma saskars ar būtisku diskrimināciju Eiropas Savienībā. Uh, Šīs problēmas rezultātā mēs gribētu uzzināt, vai Eiropas Savienības institūcijas izdarīs spiedienu uz nacionālajām līdztiesības iestādēm, eh, lai tiktu veicināta tiesība apzināšanās Romu vidū par viņu tiesībām pilsoņu gadu ietvaros, un vai komisija ir gatava veikt vēl kaut kādus pasākumus, eh, lai Romi labāk apzinātos savus tiesības uz nediskrimināciju. Es eh, gribētu gribētu uh, vēl tikai pirms dodu vārdu Nemec kungam teikt, ka mums arī ir viena mm-hmm. Eiropas parlamenta uh, deputāte, kas ir romtautības. Paldies, komisija ir nākus klajā ar uh, izvērtējumu ziņojumu par 2008. gada uh, Eh, stratēģijas īstenošana, un šajā ziņojumā tiešām tiek uzsvērts, ka jādara vairāk, lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu Romu iekļaušanai, izveidot monitoringu mehānismus un cīnoties pret diskrimināciju un segregāciju. Tātad es domāju, ka šeit eh, atbild uz jūsu jautājumu ir jā, mēs eh, uzturam dialogu ar dalību valstīm, mēs esam publicējuši šo ziņojumu, un manuprāt ir uh, Eh, varam teikt, ka šī komisija Barozo un Redings vadībā runājot par eh, rīcībām attiecībā uz Romu eh, tiesību nodrošināšanu un arī šis vispārējais uh, darbs pie uh, Romu rīcības plāna un stratēģijas, šī komisija ir bijusi visaktīvākā uh, jau kopš ilgiem laikiem. Lambert. Tagad Lamberts kundze. Thank you. I wanted... Paldies. Es gribēju atsaukties uz pāris punktiem, ko, kas jau tik izteikti, piemēram, tiesības uz labu administrāciju, jo, manuprāt, tas ir svarīgs aspekts, runājot par uh, rezultātu sasniegšanu. Kas, tātad šīs pārkāpuma procedūras un tiesvedība ir uh, labs veids, kā cīnīties, ja tiešām ir tāda patvaļīga rīcība no dalībvalstu puses, ja lietas tiek vilcināts apzināti. Tas ir veids, kā cīnīties vienkārši viena no šīm problēmām, kur jūs minējāt. Un jaunājā tiesību un pilsonības programmā, kas skatīs apmācības jautājumus, tur būs iespēja sniegt finansējumu uh, Uh, par antidiskrimināciju un arī jautājumiem, kas ir saistīti ar pilsonību, piemēram, sociālās drošības koordināciju. Runājot par pensijām, nu skaidrs, ka uh, dalību valstīm ir tiesības noteikt savas pensijas, kas ir, protams, daļa problēma, problēmas šajā šokējošajā attieksmē pret uh, mūsu pašu pilsoņiem. Uh, Bet šajā jaunajā likumdošanā attiecībā uz trešo valstu valstspiedrīgiem, kas strādā Eiropas Savienībām par viņu pieeju pensijām, tā ir viena no lietām, ko parlaments ir iekļāvis šajā dokumentā, un komisija, cik zinu, tagad arī strādā pie virknes pārrobežu eh, sociālās aizsardzības eh, risinājumiem ar trešajām valstīm. Nacionālās līdztiesības institūcijas, mēs zinām, ka dalībvalstīs eh, viņu finansējums tiek samazinājums, uh, samazināts, un tas, eh, protams, eh, padara šo programmu, Eiropas programmu svarīgu, jo tad var finansēt dažādas pasākumus. Un visbeidzot, eh, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja šogad pārskatīs to, kā pretdiskriminācijas likumdošana attiecībā uz nodarbinātību funkcionē. Uh, un mēs arī vērtēsim pieeju aprūpei un kāda ir situācija visievainojamākajām grupām un uh, kā tiek izmantota nauda pakalpojumiem uh, romiem, piemēram, uh, ja viņi šos pakalpojumus neizmanto, un par to parlamentam noteikti būtu jāuzdod jautājums. Madame McDonnell. McDonnell. Es gribētu atsaukties uz to, ko tik daudzi cilvēki zālē teica, šī saikne starp pilsonību un pamatiesību aizsardzību. Tas nedaudz ir saistīts arī ar jautājumu, ko mēs eh, pie, pieminējām iepriekš par šo aptvērumu. Tas ir interesanti, jo tā ir, ka visa šī debata, kas noveda pie tā, ka tika izstrādāta un pieņemta pamatiesību harta, arī bija eh, eh, domājot par to, kā vairāk eh, pastāstīt cilvēkiem, kādas ir viņu tiesības, kā apzināties šīs tiesības, un tas bija vairāk tāds kā sabiedrisko attiecību pasākums, un tagad šī harta ir kļuvusi saistoša līdz ar Lisbons līgumu. Un šī debata kļūst ļoti tāda nopietna, un regulāri par to runā kopiena tiesa, kas ir bijusi līdz šim ļoti piesardzīga par to, kāda ir šī uh, saikne, un arī akadēmiskās aprindās par to ir daudz dokumentu un diskusijas, un ir bijušas lietas, kad tiesa ir ļoti skaidri un stingri pateikusi, ka jā, ja tas ir ārpus Eiropas Savienības likumdošanas, tad es atvainojos, jums ir jāvēršas Eiropas cilvēktiesību, pie cilvēktiesību konvencijas. Mēs neko nevaram darīt. Es neesmu pārliecināta, vai cilvēki, kas ir šeit šajā zālē, eh, pieņemtu to kā patiesību. Mēs zinām, ka ir septītais pāns, un mēs zinām, ka tajā ir arī ļoti spēcīgs procedūras paredzēts, un man rodas sajūta, ka daudz no cilvēkiem, kas ir šeit, gribētu, lai institūcijas darītu vairāk uh, stiprinot un konkretizējot šo saikni starp pilsonību un pamatiesībām. Un varbūt tas ir kaut kas tāds, ko komisija varētu iekļaut saņā ziņojumā. Paldies, Magdonēlas kundze. Man lūdz vārdu Noenmolas kundze. Es atvainojos, jo nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Liels paldies! Thank you. Paldies! Mani sauc Nola Mola. Es esmu vecākā juriste R centrā. Un es gribēju atsaukties uz kaut ko, kas jau tika pieminēts. Ko pieminēja vairāk runātāji tā, tā kā garām ejot. Tagad ir pagājuši 24 gadi, kopš Tamperes secinājumos tika izlēmts, ka Eiropas Savienība uh, veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka trešo valstu valsts piederīgie, kas legāli uzturas Eiropas Savienībā, varētu izmantot vienotus noteikumus, kas viņiem dotu zināmu status, kas pēc iespējas tuvotos Eiropas Savienības pilsoņu statusam. Un pēc 24 gadiem mēs eh, patiesībā neko neesam daudz panākuši. Uh, nav ilgtermiņu rezidentu direktīva vai ģimenes apvienošanas direktīva, kam būtu šāds mērķis. Tātad priekšlikumi no komisijas bija brīnišķīgi, bet uh, eh, dalībvalsts tos uh, atšķaidīja un uh, uzstāja, lai būtu ļoti liela subsidaritāte, ka šī situācija tagad nav pavirzīta uz priekšu tik ļoti, cik vajadzēja šie cilvēki maksā tāds pašus nodokļus, tāds pašus apdrošināšanas iemaksas kā pilsoņi savienībā, bet viņiem nav tie paši ieguvumi kā savienības pilsoņiem. Un šeit mums ir jādomā, vai 2013. gadā mēs runājam par pilsoņiem ar lielo burtu, kam ir Eiropas Savienības pilsonība, izrietot no viņu nacionālās pilsonības, uh, Un kas tad e, ir e, šie pilsoņi, kas e, kopīgi ir atbildīgi par šo finanšu slogu? un kurš tad saņem šīs privilēģijas un kurš nesaņem, un mums vajadzētu, manuprāt, būt tādai iekļaujošai un nevis izslēdzošai Eiropas Savienības pilsonībai. Uh, nākošais runātājs Venabla kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka pēc šīs ļoti interesantās un daudzveidīgās uh, diskusijas uh, mani, zināmā mērā, iedrošina šī ideja censties uh, turpināt darbu pie hartas, kas uh, tā fokusētāk uh, ieviestu tādu fokusētāku sistēmu dažādiem geogrāfiskiem līmeņiem. Tika paustas virkne lietu, kas, manuprāt, iet uh, šajā virzienā, sakot, jā, uh, ir vērts uh, uz to paskatīt, ja paraudzīties, ir aicinājums uh, vienkāršot lietas pat no juristu puses, kas ir zināms pārsteigums, jo man vienmēr likās, ka juristiem patīk šie uh, sarežģītie džungļi. Un runājot par saziņu ar cilvēkiem vienkāršotā līmenī, tur arī ir nepieciešama vienkāršošana. Tas, ka nav tāda skaida uh, tiesību sāraksta, kas būtu plašāks par brīvu pārvietošanos, un arī tas, ka pilsonība nav tikai tiesības, uh, tur ir arī tāda kā piederība, kā to mēs dzirdējām no Vācijas pilsoņtiesība aizstāvja. Tātad pie tā ir vērts strādāt. Bet šajās debatēs ir arī trīs uh, problēma jomas iezīmējušās, pie kā būtu jāstrādā. Pirmkārt, ir pamatiesības, bet ir arī tiesības. Uh, kam ir ļoti tieša saikne ar cilvēku ikdienas dzīvi. Uh, piemēram, vīdes likumdošana, ko jūs minējāt priekšsādātāja kungs, iekšējā tirgus noteikumi, un kā tad uh, veidot šo te saikni starp tādu ļoti uh, skaidru hartu un pār visu šo gūzmu uh, tiesību, ko var atvasināt no visiem likumdošanas aktiem. Tas ir pirmais lielais jautājums. Un otrkārt, tas tika tikko pieminēts, par šo te risku, cenšoties eh, pārāk eh, virzīt Eiropas Savienības pilsonību un paplašinot eh, plaisu ar trešo valstu valsts piedarīgo tiesībām. Un trešā lieta ir skaidri atzīt, ka mēs nezinām, kāds ir Eiropas pilsonības aptvērums šobrīd. Piemēram, bija daudz diskusijas par minoritātēm. Manuprāt, tās te ir iekļauts, tās ir otrajā līguma pantā, un to nevar ignorēt. Bet uh, būtu jāsaka, ka uh, šis jautājums vēl attīstās, un tāpēc mēs arī nezinām šīs uh, konkrētās robežas un aptvērumu. Tas tiks nospraust tiesā. Paldies! Jūs burtiski izteicāt secinājumus, un mēs esam nonākuši pie šī paneļa viedokļu apmaiņu beigu daļas. Ir ļoti daudz mērķu, kas ir jāpiepilda, un Eiropas pilsoņi, protams, ir daļa mūsu pārdomās, un mēs turpināsim uh, šīs domas uh, attīstīt uh, gan komisijā, gan arī Eiropas parlamentā, gan arī sadarbojoties ar visiem mūsu partneriem par šiem jautājumiem. Un varbūt tiešām uh, ir nepieciešams vairāk informācijas un arī ar tādu pedagoģisku pieju uh, vajadzētu padziļināt, vajadzētu koordinēt arī darbu dalību valstīs un sadarbību ar ES. Un vēl būs pilsoņu diena. Uh, jauniešiem 16 gadus veciem. Varbūt, ka to varētu nu, tā kā institucionalizēt, lai mēģinātu runāt aktīvi par šiem jautājumiem lai, piemēram, par Eiropas pilsoņiem un Francijas uh, pilsoņiem vairāk runātu, kā arī visu iesvalstu pilsoņiem vairāk runātu. Paldies, paldies par jūsu uzmanību, jūsu pārdomēm un gribu norādīt uz to, ka Jūsu tiesības uh, ir arī um, sekojošas um, piedalīties pusdienās, kas ir šeit uh, servētas pie zāles. Lūdzu, saglabājiet savas uh, ieejas uh, kartas, ja um, dodaties ārpus uh, tad uh, saglabājiet um, noteikti lavas ieejas, uh, caurlaidas, uh, un, uh, ja jūs ejat ārā, tad informējiet drošības dienas par to, ka atgriezīsieties, un 14.30 turpināsim darbu. Paldies! Merci, merci. Merci, merci.